Okay, I'm going to quickly start with a couple of announcements. Es sākšu ar dažiem paziņojumiem. Ja paraugamies eh, darba kārtībā, tad darba kārtībā ir divi punkti, piemēram, informāciju par otro trialogu attiecībā uz publiskās uh, internetu mājaslapas pieejamību. Un es zinu, ka m, mm, ir daži cilvēki, kas atrodas ārpus šīs zāles un kuri ir interesēti šajos jautājumos. Tātad to jautājumu mēs skatīsim pēc pulkstens četriem. Tāpat ir paredzēta informācijas sniegšana par uh, trialogu attiecībā uz uh, mākslīgās apaugļošanas procesā izmantojamo aparatūru un ierīcēm. Mēs atliksim uh, diskusijas uh, par netarifu barjerām ziņojumā par vienoto tirgu un Mēs saprotam, ka ir zināms kavēšanās attiecībā ar kompromisu panākšanu, jo pagājušā nedēļā um, vairākas sanāksmes tika atlikts. Man šķiet, ka tas nav ļaunprātīgi. Es ceru, ka tā ir tikai tāda tehniska sagrīšanās kļūme, ja tā varētu teikt. Nu, to pasakot, tad eh, vēlos stādīt jums priekšā Jurki Katainēnu komisijas eh, viceprezidentu, kurš ir atbildīgs eh, par darbietu izveidošanu, izaugsmu, investīcijām un konkurenci, kas ir vienotā tirgus pamatelementi un vēlos atgādināt, ka mēs esam iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Vienkārši vēlos atgādināt to. Un tagad nekavējoties došu vārdu uh, komisāram, un jūs attiecīgi uh, nu, dariet man zinām, ja jums ir kādi jautājumi, ko vēlties uzdot komisāram. Katainen kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāte. Paldies, dodat, ka man, dod man iespēju ar jums pārunāt to, kas patreiz notiek un cik tālu esam tikuši uh, svarīgos jautājumos vienotā tirgus veidošanas kontekstā, tīpaši, kas ir saistīts ar jaunu darbu vietu veidošanu, izaugsmu, investīcijām un konkurence. Jāsaka, ka par visu es nevaru, vienkārši nav tik daudz laika, lai runātu šeit, bet es eh, parunāšu par tām svarīgākajām lietām, kas attiecīgi ir saistīts arī ar jūsu komitejas darbu. Vispirms vēlos jūs informēt par to, kāda ir situācija attiecībā uz investīciju plānu, kas, kā jūs zinat, eh, ir nodarbinājis eh, daudz prātus pēdējos mēnešos. Tāpat arī pastāstīšu par vienotā tirgus stratēģijas īstenošanas gaitu, kam jūsu komiteja ir pievērsus uzmanību. Vienotā tirgus jautājumu, protams, iet roku rokā ar labāku regulējumu praksi, ko cenšamies realizēt, un par to arī runāšu. Un um, tad būšu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem un arī uzklausīt jūsu ieteikumus un idejas. Tātad investīcija plāns. Līdz šim Eiropas investīciju banka ir apstiprinājusi 56 projektus, eh, kas tiks, kas tiks finansēti FC ietvaros. Tie ir 7,2 miljārdi eiro un 56 konkrēti projekti. Katru mēnesi tiek atlasīti vēl vairāki projekti. Galvenokārt tiek eh, sniegts atbalsts investīcijām atjaunojumu energoresursu izmantošanā, kas veicinātu tādu izaugsmu, kur mazāk tiek izmantot augstas oglekļa emisijas, un tāpat arī tiek atbalstīti projekti um, sabiedriskā transporta uh, infrastruktūras veidošanā un MVU. Eiropas investīcija fonds ir uh, parakstījis vairāk nekā 150 vienošanās par MVU finansēšanu kopumā par 3,4 miljārdiem eiro un 125 tūkstoši MVU um, šī procesa rezultātā saņēmis atbalstu. Kopumā šīs darbības ir paredzēts, ka piesaistīs investīcijas apmēram 76 miljārdu eiro apmērā. Tātad 76 miljārdu eiro tas ir finansējot MVU un finansējot projektus. 22 dalību valstis ir saņēmušas finansējumu no EFSI, ieskaitot uh, tādas eh, mazās ekonomikas kā Slovēnija, Igaunija, Bulgārija, Horvātija, Itālija, apvienotā karaliste un Francija ir vadošās valsts šajā sarakstā. Apvienotā karaliste, protams, tas atkarīgs no tā, kā tiek skaitīti projekti, eh, bet, eh, ja runājam par līdzekļu piesaisti, tad apvienotā karaliste atrodas otrajā vietā. Tātad Itālija, Francija un apvienotā karalista ir vadošais trīnieks. Publiskās, privātās. Um, Tātad šie apvienotie publiskie privāti investīcija projekti noteikti saņem arī atbalstu, tāpat arī vēlāk pavasarī uh, mēs um, sāksim darbu ar investīci, publisko investīciju portālu, kur tiks um, izklāstīta informācija 22. februārī komisija un bija publisko informāciju par tiem finansējums saņēmējiem, kas saņem EFSI un ESI fondus. Tātad šie Šis finansējums tiek sniegts, lai nodrošinātu šo papildināmības principu atbilstoši attiecīgajai likumdošanai. Un jāsaka, ka šī fondu asignējumi viens otru papildina. Un to papildina arī mūsu finansējums pētniecības un attīstības un izstrādes politikā. Horizons 2020, apārs 2020 um, ir finansējums eksakto zinātņu jomā un vidas aizsardzības jomā, kas noteikti veicina arī pētniecību un investīciju investīcijas, kas veicinātu ekonomikas izaugsmu, drošumu, dzīves kvalitātes uzlabošanu un cilvēku veselību un vidas veselību. Apārsnes 2020 ir tieši šo mērķu sasniegšanai. Mēs esam parakstījuši jau vairāk, tad gandrīz 7200 subsīdiju līgumus vai nolīgumus, kopumā piesaisto 12,6 miljārdus eiro. Mm, un šeit piedalās 31 tūkstots saņēmēji. Un tas nozīmē vairāk nekā 1300 jumta līgumi piesaistot Eiropas pētniecības padome. Komisija uh, vēlas uh, samazināt administratīvos šķēršus investīciju piesaistēji un radīt uzņēmēju darbībai labvēlīgu vidi, un mēs palīdzam dalību valstīm risināt tās problēmas, kas tām ir 20. 2015. gada 26. novembrī um, mēs publiskojām ikgadējās izaugsmas pārskatu, kur mēs norādījām arī uz investīciju apmēru katrā dalībvalstī, un komisija jau ir uzsākusi um, enerģiju enerģētikas savienības, vienotā tirgus un um, kapitāla pārvietošanās uh, situācijas pārskatu. Tālāk nostiprinot un padziļinot Eiropas Savienības vienoto tirgu, šis uzdevums ir viens no mūsu primāriem uzdevumiem. Mums ir jālikvidē jebkādi ierobežojumi investīcijām, lai patērētāji uzņēmēji un investori varētu operatīvi un efektīvi rīkoties. Un ir jāatbalsta biznesa modeļi, kas to veicina. Tātad veicina vienotā tirgus izveids pabeigšanu. Mēs atbalstām ekonomiku, kas kas veicina jaunu un inovatīvu pakalpojumu veidošanos, um, nedodot priekšroku kādam konkrētam biznesa modelim. Tāpat mēs atbalstam tos pakalpojums niedzējus, kas uh, var apliecināt atbilstību mūsu prasībām, arī gadījumos, kad viņi sniedz pakalpojums citā dalība valstī nekā tajā, kur atrodas konkrētais nodibinājums. Mm. Mēs tāpat arī atbalstam jebkuras inovācijas biznesa pakāpojumu jomā. Mēs vēlamies, lai Eiropas standartizācijas sistēma tiktu uzlabot, proaktīvi iesaistot sabiedrību un attiecīgos MVU un nozares dalībniekus. Visi ierosinātie pasākumi dos labumu Eiropas MVU, un tie būs kā papildinājums citiem konkrētiem pasākumiem, fokusējoties uz finansējumu pieejamību un birokrātijas samazināšanu. Mēs gatavojam priekšlikumus Eiropas mm, riska kapitāla fondām kopā ar investīciju plānu, tādējādi atbalstot um, jaunizveidotos uzņēmumus. Un jāsaka, diemžēl ja, nu, jaunizveidotiem uzņēmumiem tikai 60% uh, spēj izdzīvot ilgāk par trim gadiem. Tādēļ šai situācijai ir jāpievērš īpaša uzmanība, un mēs gribām dot uh, šiem jaunajiem uzņēmumiem otro iespēju un atrast veidu, kā lai samazinātu birokrātiju un veicinātu atbilstību noteiktajām normām. Vienotā tirgus stratēģija ir koncentrēta arī uz normu ievērošanu, un mēs vēlamies Uh, izmantot tirgus informācijas instrumentu, lai labāk apkopot informāciju, un mēs vēlamies arī pilnveidot paziņojumu procedūru, kas izrietu no pakalpojumu direktīvas. Komisārs Ansip strādā pie digitālās stratēģijas un komisija publisko informāciju par pirmajiem pasākumiem eh, digitālā tirgus pilnveidošanā un autotiesību jomā. Eh, citi priekšlikumi, kas ir saistīti ar e-komerciju un e-saturu, eh, mēs tos gaidām līdz vasaras atvaļinājuma sākumam. Visās šajās lietās, protams, ļoti svarīgi ir nodrošināt patērētāju aizsardzību, kas ir neņemama mūsu pūliņu sastāvdaļa, lai izmantotu pilnvienotā tirgus potenciālu pilnā apmērā. Tā kā esam daudz investējuši, lai panāktu vienošanos Parīzes klimata konferencē, mēs realizējam rīcības plānu uh, par ciklisko ekonomiku, ko pieņemam pagājušā gada decembrī un strādājam pie Eiropas 2020 stratēģijas pārskatīšanas un ANO ilgspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas. Tāpat arī strādājam pie jaunā finanšu ietvara apstiprināšanas, kas ir saistīts ar finansējumu mūsu pilotu politiskajām prioritātēm. Šajā nedēļā komisija nāks klajā ar paziņojumu, kur informēsim par pasākumiem, ko grasamies īstenot, lai optimizētu politikas instrumentu iedarbīgumu, lai tādējādi atbalstītu tērauda ražošanas jomu un veicināt tās modernizāciju. Tālāk daži vārdi par labāku regulējumu. Komisijas darba programma ir vērsta uz to, lai vienkāršotu likumdošanas ietvaru un samazinātu uh, birokrātisko slogu. Mēs vēlamies tādu regulējumu, kas uh, likvidē izaugsmas šķēršļus, kas eh, ļauj jaunām iniciatīvām, jaunām iespējām izpausties un īstenoties, un kas ir arī ilgspējīgs. Tādēļ komisijai ir jākoncentrējas uz pamatotām iniciatīvām, kas ir balstīts uz sistemātisku situācijas novērtēšanu un iepriekšējās pieredzes apkopošanu, protams, respektējot arī subsidiaritātes un samērīgumu principu. Labākā regulējuma pakotne ir vērst uz to, lai šo situāciju pilnveidot. Labāks regulējums ir kopīga atbildība visām Eiropas Savienības institūcijām un dalību valstīm ir jāievēro šie principi. Priekšsēdētājs Konze. Kopumā struktūrētais dialogs ir bijis ļoti veiksmīgs, gatavojot komisijas darba programmu 2016. gadam, tiekoties ar Eiropas parlamentu, tā priekšsēdētāja konferenci un kolēģi uh, pagājušā gada oktobrī Strasbūrā. Tas bija ļoti, tā bija ļoti veiksmīga iniciatīva, un mēs esam risinājuši jautājumu sākot no teroristu uzbrukumiem un beidzot ar klimata pārmaiņām, bēgļu krīzi. Uh, un migrācijas spiedienu, ko izjūtams mūsu ārējām robežām un drošu vidi. Šie izaicinājumi ir tādi, kur Eiropas mērogā ir jāizrāda atbildība un jāīsteno pasākumi. Tāpat arī e, mēs mums nepieciešams strādāt kopā visos līmeņos, lai atrisinātu tos izaicinājumus, kas patreiz, ar ko patreiz sastopamies, un lai Eiropa nākotnē būtu konkurētspējīgāk. Es ceru uz dialogu mūsu starpā, un tagad labprāt uzklausīšu jūs priekšlikumus, idejas un domas par to, kā mēs kopīgi varētu risināt šos jautājumus. Paldies! Thank you very much for that. I Paldies, man ir eh, runātājus saraksts. Un, ja kāds vēl nav pieteicies, tad aicinu to darīt. Pēc eh, brīža pastāstīšu, kāds ir runātājs saraksts, bet uh, nesmu pārliecināta, ka pareizi izrunāšu, bet uh, sveicu Mortene kungu parlamentā. Uh, jūs šeit Ūla Tones vietā ieradies, un mēs ar viņu ļoti labprāt esam sadarbojušies, un uh, vai vēlam viņai visu to labāko arī e, jaunajā amatā kā ministrē. Un sveicam jūs šajā komitejā. Mēs šeit strādājam ļoti cītīgi. Tā kā esat brīdināts. Lūk, tātad e, jūs jau šeit iepriekš esat e, darbojies, tā kā sveicu atpakaļ. Kurš tad ir runātāju sarakstā? Katrīna Štaina, Nikola Danti, Sari, Carlos Coelho, uh, Ivan Stefanich, Dan Dalton, Robert Rochefort. Vicky Ford and Julia Rader. No, not Carlos. Okay, and I'm going to... Nu, nē. Izteikties ļaušu grupu secībā. Vai tu gribēji izteikties pirmā rosa? Paldies, un paldies, ka esat pie mums ieradies, un paldies arī par prezentāciju. Izvēlēšos mikrofonu, kas darbojas, tātad paldies, ka esat ieradies. Paldies arī par prezentāciju. Un es arī, tāpat kā lielākā daļa kolēģi, uzskatu, ka mums būtu ciešāk jāsadarbojas un biežāk jātiekās. Tas, kas man mazliet satrauc, ir tas, kas jau kādu laiku izskan, proti, šie plāni, ko tad darīt. Es gribētu saprast, kas jau ir paveikts, piemēram, vienkāršošana un citi jautājumi, ko jūs minējāt, vai jau ir kādi soļi spērti, vai ir jau redzami rezultāti. Paldies! Um, Paldies, Katrīna Štailera! Thank you, uh, Madam Chair. Paldies priekšētātāji un paldies uh, komisāra kungam par uh, ierašanos pie mums runāt par struktūrālo dialogu. Jums ir taisnība. Uzsvars uz apvārsni 2020, uh, panī noteikti ir atzinīgi vērtējums. Es gribētu parunāt par to, ko jūs minējāt par prasmēm un par prasmi darba kārtību. Mēs zinām, ka ir vairāk nekā 900 uh, tūkstoši darba vietu visā Eiropas Savienībā, ir nepieciešams digitālās prasmes. Mm, aptuveni vairāk nekā 90% darbu būs šīs digitālās prasmes nepieciešamas līdz 20. gadam. Arī kolēģi pie tā strādā un būtu labi saprast vairāk, kāda ir jūsu vīzija. Jo mēs negribam, lai šīs te digitālais nošķīrums tikai padziļinātos. Mēs gribam nodrošināt to, ka digitālā pasaule ir iekļaujoša vai nu runa būtu par uh, meklēšanu kādā meklētājā vai programmatūras izstrādi, nu tās ir prasmes, ka cilvēkiem būs nepieciešamas. Un ja mēs gribam izmantot uh, vienotā tirgus potenciālu, tad ir skaidrs, ka prasme jautājums ir jāsakārto. Um, vēl kādu lietu nesen organizējot notikumu, ar ko saskāros, uh, notikums bija veltīts mazajiem uzņēmumiem un darba vietu radīšanai, uh, proti mazi digitālie uzņēmumi, kas izmanto dažādus digitālos līdzekļus, veido savus tīmekļu vietnes. Es nezinu, vai šādi jautājumi arī ir jūsu darba kārtībā, bet nesen tie ir aktualizējušies, piemēram, šajā te pasākumā. Nu, un jūsu piezīmes arī par apvienotās karalistes situācijas pārunāšanu. Nu, mēs esam diezgan pārliecināti, ka, Eiropas, ka apvienotie karalistē būtu jāpaliek Eiropas Savienībā, arī būs palikušas simts dienas līdz referendumam. Nu, ir skaidrs, ka apvienotā karalistē ir viena no lielākajiem labumu guvējiem no šī te fonda, un arī apvāršana 2020 uh, fonds dod lielu labumu mūsu universitātēm. Nu, lūk, jautājums ir, kas tad notiktu, ja mēs izstātos no Eiropas Savienības? Nu, lūk, es uh, gribētu zināt, ko jūs par to domājat, jo es pilnīgi noteikti gribētu gūt šo te visu atbalstu un uh, investīcijas. Lūk, Jā, priekšādātāji, saprotu, ka jau runāju pārāk gari. Jā, es tikai gribu jūs pasteicināt, tāpēc, ka es iepriekšējā koordinātoru sanāksmē apsolīju, ka centīšos uh, panākt to, ka runātāji pieturs pie runas laika atvēlētā, lai komisāram vēl būtu iespēja izteikties. Mums ir desmit runātāji, nu jau vienpadsmit runātāju sarakstā, uh, tāpēc uh, katram ļaušu izteikties aptuveni pāris minūtes. Nu, un ja jūs runāsiet ilgāk, tad man nāksies jūs pārtraukt, jo citādi visiem nepietiks laika. Nu, sākam uzklausīsim grupu pārstāvis Tansdauts. Paldies priekšādātāji, paldies komisāram. Man ir tiešām prieks dzirdēt uh, to, ko jūs teicāt par labāku regulējumu. Pilnībā piekrītam. Problēma ir uh, tāda, ka realitāte atšķiras no teorijas. Vienmēr ir uh, vieglāk runāt par vienkāršošanu un labāku regulējumu, bet nereti Eiropas Savienības tiesību aktos parādās pretējais. Uh, piemēram, muitas kodeks ir tāds klasisks piemērs. Tam bija jābūt vienkāršotam, nu, un uh, galu galā mēs esam radījuši tādu, kas vairo birokrātiju un rada grūtības uzņēmumiem. Ir nepieciešami divi delegēti akli, lai ar to visu tiktu galā. Uh, Nu, lūk, tad jautājums ir, kā mēs reāli varam panākt vienkāršošanu, jo pieredze liecina, ka tad, kad cenšamies ko vienkāršot, rezultāts ir pretējais. Tālāk netarifu barjeras. Es eh, komitejā strādāju pie ziņojuma par netarifu barjerām, un eh, daudzi no mazajiem uzņēmumiem man ir norādījuši, ka ir daudz vieglāk eh, tirgoties ar ASV nekā Franciju vai Vāciju, nu, un ļoti daudzi apnačota ideja, jo šīs netarifu barjeras gal galā viņus satur no pie, iekļūšanas tirgū. Uh, Ļoti konkrēts jautājums. Vai jūs atbalstītu to, ka komisija īsteno ikgada ziņojumu par netarifu barjerām, balstoties uz rekomendācijām, kas ir iekļauts arī, piemēram, valstīm adresētajos ieteikumos, lai mēģinātu saprast, kuras ir šīs te netarifu barjeras un kā tās risināt. Un pēdējā lieta, ko gribu teikt, ir saistīta ar digitālo vienoto tirgu. Es no sirds to atbalstu, bet kāpēc komisija vienmēr runā par patērētāju aizsardzību, kāpēc mēs nerunājam par lielāku tiesību došanu patērētājiem? Jo gal galā uzticība ir eh, pats galvenais eh, tiešsaists vidē, un eh, mums vajadzētu vairāk runāt par plašākām tiesībām patērētājiem, jo patērētāja aizsardzība nerad ir tāds arguments, lai atturētu jaunu spēlētājus no pievienošanās tirgumu. Komisārs Otingers piedalījās mūsu grupas sanāksmē pagājušajā nedēļā un izteica pāris komentārus, kas mani satrauca. Viņš uh, norādīja, ka komisija cenšas uh, aizsargāt atsevišķu spēlētājus tirgū. Nu, un ja tā, tad uh, var atrasties problēmas. Līdz ar to mans pēdējais jautājums ir, kā varētu nodrošināt vienlīdzīgas spēles noteikumus visiem spēlētājiem tirgū. Paldies. Barbara Rošvora. Paldies, priekšādātāji. Vīcepriekšādātājs kundzei. Tas ir pat tiešām dīvaini. Es īsti nezinu, ko gribēja teikt Daltona kungs. Es, protams, varu iedomāties, eh, pie kā viņš tieši strādā, bet es varbūt mazliet pat atkārtošu, ko viņš teica. Jūs runājāt par investīcijām. Patiešām investīcijas ir strateģiskas un investīciju pašlaik Eiropas Savienībā trūkst. Mēs zinām, ka tas ir vajadzīgs gan izaugsmē, gan darba vietām. Jūs runājāt par um, projektiem investīciju plānu ietveros taču šīm investīcijām ir jānonāk pie visiem uzņēmumiem, un tieši tāpēc vajadzētu nodrošināt uzticēšanos tirgiem, kas aizstās lēpjas. Te nav runa tikai par finansējumu organizēšanu, te ir runa par to, ka vajag uzticēties šiem tirgiem. Šeit mēs darbojamies um, iekšējā tirgus komitejā, un šeit es varbūt atsaukšos uz Daltonu kunga teikto. Uh, ja runa par mm, beztarifu barjerām, tad tas ir stratēģisks jautājums. Es tikko dzirdēju, ka jūs runājāt par jauniem uzņēmumiem, par startupiem. Mēs runājam par lieliem uzņēmumiem, un mēs aizmirstam šos eh, starpniekus, proti eh, mazos un vidējos uzņēmumus. Tieši šo mazo un vidējo uzņēmumu izaugsme tuvākajos gados nodrošinās eh, kapacitāti, lai šī izaugsme patiešām varētu attīstīties. Man ir ļoti precīzs jautājums. Kādus instrumentus, uh, kādus rīkus jūs lietosiet? Mēs Francijā runājam par transponēšanu, bet es domāju, ka tas attiecas arī uz citām valstīm. Uh, mēs redzam, ka mm, tieši tas mums neļauj nodrošināt atbrīvoties no šīm beztarifu barjerām. Uh, dažkārt mums ir paši labākie nolūki, un mēs vēlamies atbalstīt uzņēmējdarbību, bet ar pārāk striktām normām, pārāk daudzām normām mēs neļaujam šiem uzņēmiem attīstīties. Kādus rīkus un instrumentus jūs izmantosiet, lai eh, šīs problēmas risinātu? La nu, un visbeidzot, Džulija Reide. Paldies priekšādātāji, paldies komisāru kungam. Uh, Jums eh, pilnīgi noteikti ir ļoti svarīgs portfolio gan šai komitejai, gan arī ierunājam par eh, digitālo vienotā tirgus stratēģiju. Es vēl vien gribu minēt reformu ātruma jautājumu. Šodien eh, viceprezidents Ancips Lisabonas padomē ir paziņojis, ka viens no būtiskiem elementiem digitālā vienotā tirgus ar kontekstā ir uh, autortiesība reforma, kas atkal ir atlikta līdz septembrim. Nu, ņemot vērā to, ka komisijas prezidents Junkers ir uh, paziņojis, ka šis uh, priekšlikums nāks klājā sešas mēnešus pēc komisijas jaunā mandāta, bet, nu, tagad ir skaidrs, ka tā vairs nav taisnība. Nu, un tas man rada liels bāžas, jo īpaši jau tāpēc, ka šī te aizkavēšanās ir tāpēc, ka ir jānotur vēl citas konsultācijas citu starpā arī attiecībā uz uh, dažādām tiesībām, kas ir saistītas ar uh, preses uh, uzņēmumiem. Nu, un tagad jūs sakāt, ka komisija nedod priekšroku vienam vai otram uzņēmē darbības modelim, bet arī šajā komitejā ir ticis sastādīts ziņojums, kur ir minēts, ka nevajadzētu radīt nekādas citas uh, prasības, kas dotu kaut kādu priekšroku vienam uzņēmējdarbības modelim pār citiem. Līdz ar to šie te jaunie izteikumi no komisijas mani satrauc. Nu, lūk, no vienas puses, vai jūs varēsiet izrādīt nepieciešamo līdrību, lai nodrošinātu to, ka digitālā vienotā tirgus priekšlikums virzās uz priekšu gan ātri, lai mēs varam sākt vietā viss strādāt. Uh, Un no otras puses, vai vienotā digitālā tirgus ziņojuma rezultāti tiks pilnībā ņemt vērā, tā lai mēs nenātu klējā ar tādiem priešlikumiem, kas neļautu jauniem uzņēmumiem konkurēt digitālajā vienotajā tirgu. Un visbeidzot, šī komiteja daudz strādā pie tā, lai nodrošinātu cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības. Mēs, piemēram, strādājam pie internetā pieejamības direktīvas un citiem, nu, un ja mēs aizkavējam autortiesību uh, prasību reformu, tas nozīmē, ka arī, piemēram, Marakešas līguma īstenošana tiek aizkavēta. Šeit nolūks ir cilvēkiem ar redzes traucējumiem un akliem cilvēkiem lasīt e-grāmatas. Komisārs Altingers jau decembrī norādījis, ka šis priešlikums ir gatavs, un tas, kurš vienkārši, tā teikt, sēž plauktā komisijā, nu, nu vai jūs nodrošinātiet to, ka šis priekšlikums tiek laists uh, klajā vēl pirms septembra, jo nav vērts uh, ilgāk gaidīt, un arī parlaments pilnībā atbalsta šī jautājuma turpmāk virzīšanu. Paldies! Iespēja atbildēt komisāram. Paldies! Man ļoti patīk šādas diskusijas. Tas ir politiskas diskusijas, Es eh, varu uzklausīt jūsu bāžas, varu censties atbildēt uz jūsu jautājumiem pēc iespējas precīzāk, bet man nav kompetences visos jūs minētajos jautājumos. Es gan centīšos. Pirmkārt, notifikācija procedūra. Mūsu mērķis ir uzlabot pašreizējo uh, notifikāciju direktīvu. Ir svarīgi, lai jaunas un grozītas prasības pakalpojumu sniedzējiem Eiropas Savienībā tiek izvērtētas, lai izvairītos no nesamērīgiem pasākumiem. Nesamērīgi pasākumi varētu kavēt pārobežu pakalpojumu sniegšanu. mēs, lai veidot procedūru efektīvāko, esam strādājuši pie virknes dažādu prasību, tā, lai vienlaicīgi ļautu arī komisijai un dalībvalstīm izskatīt eh, pašreizējos iecerētos eh, nacionālos pasākumus, lai eh, nodrošinātu labāku pakalpojumu tirgus funkcionēšanu. Mūsu mērķis ir vairot caurskatāmību un izvērtēt arī atbilstības samērīgumu principam, ja runa ir par jauniem pasākumiem. Laks, kifa darba kārtība. Marina Taisena nāks klajā ar uh, priešlikumu prasmju darba kārtībai pāris nedēļu laikā. Mēs esam centušies uh, kopā strādāt. Uh, dažādi komisijas dienesti ir iekļauti darbā, lai mēs runātu par visdažādākajām prasmēm, ne tikai par digitālajām prasmēm, kas ir ļoti svarīgas, bet arī citu veidu prasmēm kas ir nepieciešams, piemēram, lai uzlabotu tērauda nozares produktivitāti. Digitālās prasmes ir ļoti aktuālas, un tās pamatā raizes visiem ir vienādas, bet komisijai ļoti grūti pateikt, ko vēl vairāk mēs varētu darīt, tāpēc, ka izglītības politika nav mūsu pārziņā. Protams, ka mēs varam apmainīties ar labāko praksi valstu starpā, uh, Un varam arī aicināt dalībvalstis izmantot Eiropas Savienības finansējumu, lai uzlabotu izglītības kvalitāti. Arī privātais sektors spēlē ļoti būtisku lomu, jo nereti tieši privātais sektors uh, var uh, efektīvāk reaģēt uh, piemēram, uz apmācības vajadzībām nekā publiskas eh, izglītības iestādes. Es nedomāju, ka kā privāta uzņēmuma varētu aizstāt skolas, bet eh, noteikti tie varētu sniegt eh, palīdzīgu roku. Vairāk par šo jautājumu dzirdēsiet vēlāk. Es gribētu piebilst vēl kādu ļoti svarīgu lietu, ja runājam par prasmju darba kārtību šobrīd mēs eh, saskaramies ar eh, cilvēku plūsmu, kas nāk ārpus Eiropas, un mums ir jānodrošina, ka viņi iespējami ātrāk integrējas eh, mūsu sabiedrībā un iespējami ātrāk var sākt dot arī savu ieguldījumu mūsu sabiedrībā. Nu, un skatot lietas no investīciju un konkurētspējas skata punktu, tad šie cilvēki ir aktīvi. Tas ir labums, ko varam gūst, eh, viņi nav tikai sloks, eh, kas jānes. Eh, pasaules daļā, kas tic cilvēku kapitālam, nu, saskars ar ievērojumu pieplūdumu, bet mums ir jānodrošina, lai šie cilvēki varētu savu kapitālu īstenot arī nākotnē. Nu, tieši tāpēc arī prasmi darba kārtība ir tāds jauns izaicinājums, jauna iespēja, uh, Nu, ir skaidrs, ka ir uh, vairāk cilvēku, kur prasmes būtu jāaktualizē. Runājot par labāku regulējumu un uh, netarifu barjeru jautājumu. Un daudziem cilvēkiem ir šī doma, ka labāks regulējums uh, nozīmē to, ka mēs atceļam atsevišķas normas, un uh, tas ir tas rezultāts. Uh, tā varētu gadīties, bet vēl svarīgāk ir īstenot ļoti ciešu koordināciju ar dažādām nozerēm. Laikā, kad tiek strādāts pie jauna regulējuma. Piemēram, ja mūsu mērķis ir uh, izveidot vienotu tirgu, nu tad mēs droši vien gribētu aizstāt 28 regulējumus ar vienu vienotu. Nu, tas ir tas labākais veids, kā mazināt arī regulatīvo slogu, bet, eh, protams, ka ir rūpīgi jāsēdā pie satura, lai ņemtu vērā dažādās pozīcijas. Jūs varbūt varētu tam nepiekrist, bet es gribētu teikt, ka komisijas jaunā darba metode, kas ir atšķirīga no iepriekš izmantotajām, proti mums ir eh, projektu komandas, Nu, nē, šai metodei ir jānodrošina labākas kvalitātes priekšlikumi. Es kopā ar Timermanu kungu vadīju vienu no galvenajiem vienotā tirgus projektiem. Tas pārstāv netiek uzskatīts par vienotā tirgus projektu, bet šoreiz tā ir. Tātad aprites ekonomikas projekts. Un tas bija tiešām lielisks piemērs komandas darbam runa nav tikai par vidas jautājumiem. Tas ir arī vienotā tirgus jautājums. Bija vairāki komisāri, vairāki ģenerāli direktorāti, kas bija iesaistīti šajā darbā, un man jāsaka, ka rezultāts bija daudz labāks nekā sākotnējais priekšlikums. Līdz ar to es šādi skatu labāku regulējumu ideju, proti kā jūs ņemat vērā dažādus viedokļus un dažādus skatu punktus. Un tādai, piemēram, aprites ekonomika tik tiešām apritētu un tā visa pamatā būtu uzņēmējdarbības loģika un ekonomikas idejas, jo nu citādi aprite nav iespējams nodrošināt. Tālāk par netarifu barjerām. Es neesmu domājis par šādu te ideju par ikgada ziņojumu par netarifu barjerām, bet ir skaidrs, ka kaut kas ir jādara. Jo visi šajā zālē jau arī zina, ka viens no izaicinājumiem, ar ko mēs Eiropas Savienībā saskaramies, ir tas, ka Eiropas Savienības dalībās neizteno visas vienotā tirgus normas. Nu, tas ir tieši tas iemesls, kāpēc mēs esam ierosinājuši jaunus instrumentus. Uh, Nu, lai uzraudzītu to, ko dalībvalstis dara, un arī lai mutinātu dalībvalstis īstenot praksē normas. Tas ir viens no priekšlikumiem vienotā tirgus stratēģijā. Mēs komisijā varētu darīt vairāk nekā iepriekš, bet, nu, es varu jums, protams, piekrist, mums ir jāaktualizē tīri politiskā līmenī īstenošanas jautājumi. Priekšlikums nav jauns, uh, Nu, un eh, varbūt eh, kādam tas varētu likties nepārāk interesants jautājums, bet eh, ne mums. Tā kā skaidrs ir, ka šajā ziņā ir jāstrādā vairāk. Tāpat tika minēts ļoti svarīgs jautājums, proti plašāks tiesības patērētājiem. Uh, no ekonomiskās domāšanas. Protams, ka mums ir jānodrošina patērētāja aizsardzība, bet um, mums ir jāļauj patērētājiem arī izdarīt izvēli. Jautājums ir, vai Eiropa ir uh, pasaules daļa, kas uh, ļauj attīstīties jauniem uh, uzņēmējdarbības modeļiem. Vai arī mēs turamies pie tādas jau noteiktas sistēmas, kādi biznesa modeļi un pakalpojumi var tikt piedāvāti patērētājiem. Nu, ir skaidrs, ka jaunajā biznesa modeļa spēlēs arvien lielāku lomu, un mums Eiropa ir jāveido atvērta un droša jauniem uzņēmējdarbības modeļiem. Un tieši tāpēc mēs arī aprīlī nāksim klajā ar dokumentu. Nē, es atvainojos, tas būs jūnijā par uh, to, kā pašreizējie Eiropas Savienības tiesību akti sasaucas ar jauniem uzņēmējdarbības modeļiem. Nu, un šeit ir runa gan par aprites ekonomiku, gan arī par uh, tādu sadarbības ekonomiku. Rokvārkungs uzdeva jautājumus, ko es uh, cerams jau vismaz daļēji atbildēju. Yes. The copyright issue, yeah, it's, um... Autortiesība jautājums. Kā jūs zināt, šajos plānos ir divi posmi. Pašlaik tātad runājam par autortiesību modernizāciju. Pagājušā gada 9. decembrī komisija pieņēma paziņojumu par autortiesību reformu, un tā arī tika prezentēta. Tātad te bija runa par uh, likumdošanas priekšlikumu par pārnesamību Lielākā daļa no reformas būs uh, otrā likumdošanas priekšlikumu daļa, un tā tiek plānota uz vasaru. Nezinu īsti, vai tas būs jūnijā vai jūlijā, bet jebkurā gadījumā tas būs vasarā. Mēs kopā ar vispriekšādātā Anseipu esam uh, Eh, ļoti entuziasma pilni, lai virzītu to visu uz priekšu. Komisijai nav nekādu politisku šķēršu, kāpēc nevajadzētu to visu eh, pātrināt. Viņi vienkārši vēlas eh, visu pārbaudīt, paskatīties, lai šie priekšlikumi būtu kvalitatīvi, bet jau tagad es vēlētos pateikties par jūsu pozitīvu attieksmi pret šiem priekšlikumiem. Gribēju vēl papildināt sakarībā ar digitālā vienotā tirgus priekšlikumu šīs komitejas loma būs ārkārtīgi nozīmīga. Tad, kad mēs virzīsim uz priekšu šos konkrētos pareikškumus no dažādām jomām, uh, gribētu teikt, ka vienmēr ir vienkārši pateikt nē priekšlikumiem, kas, mm, ņemot vērā dažus aspektus, varētu izskatīties sarežģīti. Bet uh, mums vajadzētu paskatīties uz kopējo aini, ainu, proti kopējā tirgus padziļināšanu un paplašināšanu. Uh, Tātad vienmēr vajadzētu mēģināt rast kompromisus, arī tādos gadījumos, kad mūsu priekšlikumi nav perfekti. Visiem ir jābūt gataviem uz kompromisiem un ir jādomā par to, ka pēc diviem, trīs gadiem vajadzēs pārveidot uzņēmējdarbības vīde Eiropā. Paldies! Es gribētu jūs aicināt vēlreiz pievērsties Katrīnas jautājumam par to, kas notiks ar tām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis un vai tās varēs piedalīties FC un 2020. Es nezinu, kāda pašlaik ir oficiālā nostāja. Nezinu, ko jums varu formāli atbildēt, bet es domāju, ka visi šajā telpā zina, ka deputātiem vienmēr ir lielākas iespējas, es atvainojos, dalībvalstīm vienmēr ir lielākas iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanā nekā valstīm, kas nav dalībvalstis. Tāda ir dzīve. Ivans Stefaničs un pēc tam Nikolā Dantī. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī vicepriekšādātājiem par ļoti skaidrajiem paziņojumiem un par ļoti skaidro uh, atbalstu šo mērķu sasniegšanā. Man ir trīs punkti. Jūs pieminējāt, ka jau ir 53 projekti, pie kuriem uh, notiek darbs. Mans jautājums. Cik daudz no šiem projektiem attiecas uz digitālo jomu? Mēs visi saprotam, ka digitālais vienotājs tirgus ir prioritāte, bet, ja runa par strateģiskām investīcijām, tad eh, gribētu zināt, cik daudz šo investīciju ir veltītas tieši digitālajai jomai. Otrais, vai mūsu rīcībā ir instrumenti, kas ļautu mums šīs strateģiskās investīcijas eh, novirzīt tieši mūsu prioritātēm digitālajā jomā? Uh, Trešais par PVN. Es priecājos, ka jūs atbalstāt PVN vienkāršošanu. Tas patiešām ir pozitīvi. Bet man ir jautājums, vai mēs varam cerēt, ka komisija nāks klajā ar priekšlikumiem, lai uh, apvienotu PVN reģistrāciju. Tātad, vai jūs atbalstāt standartizāciju šajā jomā? Trešais punkts uh, - tērauda rūpniecība. Jūs eh, pieminējāt šo rūpniecības nozari, kas pašlaik izjūt ļoti lielu spiedienu no importa puses. Un te ir runa par tādiem importētajiem ražojumiem, kas īstenībā tiek ievesti zem eh, ražošanas izmaksām. Mums vajadzētu pie tā piestrādāt, jo tas ļoti skar nodarbinātību Eiropas Savienībā. Nikolā Danti. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī vicepriekšēdātājiem. Jūs eh, pieminējāt ļoti dažādus tematus, kas attiecas uz jūsu portfeli. Gribētu eh, jums uzdot trīs papildu jautājumus. Runājot par investīcijām, protams, ļoti būtiski ir tas, ko jūs mums norādījāt. Šie skaitļi ir ļoti iespaidīgi, ļoti daudz resursi te tiek izmantoti, taču mēs arī zinām, ka tas, kas ir mūsu rīcībā, vēl ar vienu nav pietiekami, ja mēs raugāmies no kvalitātes viedokļa. Es gribētu zināt, vai šīs investīcijas ir ļoti riskantas, vai arī te ir runa par investīcijām, kas eh, jebkurā gadījumā mm, būtu nodrošinātas arī bez šī plāna. Tātad varbūt te ir runa par naudu no IB, bet iespējams, ka šī nauda būtu tikusi nodrošināta no jebkuras citas bankas. Vai mēs varam sagaidīt reālu izaugsmi, ko nodrošinās šīs investīcijas? Ja mēs tās eh, salīdzinām ar eh, investīcijām banku nozarē. Vēl kaut kas par eh, komisijas veiktajiem pētījumiem. Te ir runa par to, kā pātrināt procesus, un te ir runa, piemēram, par tirgus uzraudzību. Es um, negribētu te izteikties, kā uh, cilvēks, kas nāk no vidusjūras reģiona. Es domāju, ka Eiropas uh, komisijai būtu bijušas vairāk iespējas uh, šeit piestrādāt, un uh, mēs būtu varējuši arī daudz vairāk sasniegt, un jo īpaši ir pieminējuši šeit TTIP Izcelsmes marķējums. Šo priekšlikumu pieņēmām ar ļoti plašu vairākumu. Gribētu zināt, kāda ir pašlaik situācija. Protams, mēs nevaram tagad sagaidīt eh, milzīgus mm, pātrinājumus, bet varbūt mēs varētu tomēr cerēt eh, mazliet labākus IKP rezultātus. Paldies priekšādātāji, paldies arī vicepriekšādātājiem, kurš ir ieradies. Es gribētu runāt tikai par vienu tēmatu, kas mani interesē, un es runā, gribētu runāt par geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Šķiet jau pirms kādiem sešiem mēnešiem parlaments pieņēma ar ļoti lielu vairākumu šo ziņojumu, kur ir aicināts nodrošināt Eiropas teritorijā geogrāfiskās izcelsmes norādes. Man bija tas, ko es būtu referentei. Un šo uh, jautājumu atbalsta gan reģionu komiteja, gan ekonomisko un sociālo lietu komiteja. Tātad reģionu komiteja un arī ekonomisko un sociālo lietu komiteja. Komisija 2013. gadā mm, runāja par vienotu regulējumu um, nelauksamniecības ražojumiem, ka tiem vajadzētu nodrošināt geogrāfiskās izcelsmes norādes. Uh, Eh, jūsu eh, komisija savukārt norādīja, ka eh, tiks uzsāktas konsultācijas un tās tika pabeigtas 2014. gada beigās. Un arī sabiedrības viedoklis bija ļoti pozitīvs. Mazie un vidēji uzņēmumi gaida šo aizsardzību, jo viņi saskaras ar um, konkurenci no ražojumiem, kas nāk no citām valstīm, nevis no Eiropas Savienības, un šī konkurence nemaz nav godīga. Uh, Es gribētu izvairīties no situācijas, kur mazie un vidējie uzņēmumi uh, eh, jūtas vīlušies Eiropā, tāpēc, ka tā nespēja viņiem nodrošināt atbildes. Es gribētu zināt, vai mums ir likumdošanas atbildes šiem nelauksainiecības ražojumiem un to aizsardzībai. Man iztēloja kungs. Priekšādātā vicepriekšādātā kungs, jūs esat. Uh, tāds kā pareizinātājs. Jūsu pieejā daudz kas ir mainījies. Jūs runājat par to, kā iegūt vairāk naudas, kā iegūt gan privāto naudu, gan nebanku naudu un kā to ieguldīt banku nozarē. Jautājums e, par e, startup uzņēmumiem. Mums ir ļoti daudz šādu jauno uzņēmumu, taču uh, mēs nevaram šo situāciju salīdzināt ar ASV. Patiešām, ja runa par skaitļiem, mēs iepaliekam. Tātad te ir runa par šiem 75 miljardiem, kas tiek nodrošināti caur dalību valstīm, caur šiem mezgliem. Katru nedēļu jūs publicējat to, kas ir izdarīts. Kā tas viss notiek? Vai jūs eh, patiešām sekot līdzi tam, kas notiek šo jauno uzņēmumu Uh, jomā. Jūs runājāt arī par reālu ekonomiku. Mēs varam patiešām virzīties uz priekšu gan ar jauniem produktiem, gan ar uzlabotiem produktiem, bet mums ir jānodrošina vienoti standarti. Un pašlaik, diemžēl, nav vienotu standartu attiecībā uz to, kas ir atkritumi un kas nav atkritumi. Es gribētu zināt, uh, ko jūs varētu darīt lietas labā ņemot vērā jūsu kompetencēsošās aktivitātes. Paldies! Vai kāds vēl vēlas izteikties? Nē, tad eh, man pašai būtu divi jautājumi. Pirmkārtām par pakalpojumu pasēm. Mani ļoti iepriecina šī ideja, tātad tas nozīmēs, ka eh, šī atbilstība, kas tiek nodrošināta vienā dalībvalstī, attieksies uz visām 28 bet ļoti daudz MVU apgalvo, ka tas viņiem nav vajadzīgs, jo viņi uzskata, ka tas radīs ārkārtīgi daudz sarešķījumu. Būs jānošķir dažādas nozares pakāpojumu sfērā. Tātad eh, patiešām pastāv atšķirīgas vīzijas par to, ko nozīmē šī pakāpojuma pase. Mēs īsti nezinām, ko viņi vēlas. Mans pirmais jautājums. Uh, Varbūt mēs varētu vairāk apspriesties ar iesaistītajām pusēm, jo, ja jau paši pakalpojumu nodrošinātāji nevar to apmierināti, tad eh, nu, šeit eh, pastāv problēmas. Viņi vēlas, lai būtu pēc iespējas vairāk informācijas eh, par pārobežu situāciju. Tātad te ir runa par šiem portāliem, kas it kā tiks veidoti saskaņā ar pakalpojumu direktīvu, bet tas nedarbojas. Šie pakāpojumi nodrošinātāji šo informāciju vēl arī nevar iegūt, un mums vajadzētu saprast, kādu vēl atbalstu mēs viņiem varētu sniegt. Otrs jautājums attiecas uz birokrātijas samazināšanu un labāku regulējumu. Ar lielu prieku uzklausīju Timerman kungu pagājušajā nedēļā. Viņš teica, ka šo birokrātiju varētu samazināt ar refit platformu, ar konsultācijām no zemākiem slāņiem. Es ieskatījos šajā refit platformā un dažādajās kampaņās. Un, protams, te ir runa par to, ka, ja cilvēks saskaras ar birokrātiju, tad viņiem vajadzētu par to ziņot. Taču šī mājaslapa ir tik sarežģīta. Tātad tur ir uh, jāie, mājas adrese ir tik sarežģīta, te ir jāievada ārkārtīgi daudz eh, burtu, lai tiktu klāt eh, šai saitei. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Nu, līdz ar to man teikt, ka, uh, jā, ka man ir jāziņo šajā mājaslapā, ja, teiksim, tas ir jāizziņo rādio, tad uh, tas ir neiespējami. Varbūt mēs varētu izveidot vienkāršāku mājaslapu. Es redzēju, ka uh, E, šāda mājaslapa samazināt birokrātiju vēl ar vienu ir pieejama angļu valodā. Varbūt mēs varētu to nopirkt un izveidot šādu portālu. Paldies, patiešām laba ideja. EFSI un digitālajie projekti. Tie sastāda mazāk nekā 10% no finansējuma. Tad, kad eh, FC tika uzsākts, es domāju, ka šādu projektu būs vairāk, ka digitālās investīcijas būs nozīmīgākas, bet vismaz pašlaik tā tas nav. Es nezinu, vai ir daudz šādu digitālo investīciju, kas eh, varētu parādīties nākotnē, bet, kā jau teicu, lielākā daļa no FSI projektiem attiecas uz enerģiju, uz uh, atjaunīgo enerģiju, uz viedajiem tīkliem un tā tālāk. Varbūt mums vajadzētu vairāk uzspiest uz šo digitālo jomu. Kaut arī mēs uh, neesam tie, kas uh, par to ir atbildīgi. Tātad mums ir jāskatās, vai ir šāda finansē, šāds finansējums vai nē. Mums jau īpaši ir jāpaskatās uz kohēzijas valstīm. Tātad eh, mums ir jāpadomā, vai tie ir struktūra fonda vai kas cits. Un šeit mums ir jānodrošina arī infrastruktūras investīcijas, lai jānodrošina arī tām būtu finansējums. Te varētu iekļaut, piemēram, privātos investorus, kas varētu strādāt pie viediem tīkliem vai pie jebkā cita, kas ir vajadzīgs. Diemžēl nevar atbildēt uz jūsu PVN jautājumu. Es neatceros, vai šis punkts bija iekļauts diskusijās vai nē, bet mēs noteikti pie šī jautājuma atgriezīsimies. Tērauda industrija. Tas ir ļoti sarešķīts punkts. Un tieši iemesla dēļ trešdien mēs publicēsim komisijas publikāciju, kurā mēs uzskaitīsim visus pasākumus, kas būtu jāveic, lai nodrošinātu, ka ir šis, mm, šie vienādie spēles noteikumi un lai samazinātu uh, negatīvo ietekmi uz pārprodukciju dažās valstīs, jo īpaši Ķīnā. Vienlaicīgi mums ir jāsaglabā mūsu tirgi atvērti, bet, protams, mums ir jāsaskat arī šī kopaina. Mēs redzam, ka šie ķīnieši importi ir mm, pārāk lieli. Mēs nevaram atrisināt jautājumu, izmantojot tikai vienu vai divus pasākumus. Šeit ir jāizmanto vesela virkne pasākumu, tā skaitā tirniecības aizsardzības instrumenti, kas pašlaik tiek aktualizēti, un tāpat arī mums vajadzētu nodrošināt, lai rūpniecība investētu un lai uzlabotu ražošanu. Pie šī jautājuma atgriezīsimies trešdien. EFSI investīcijas un vai tas ir nodrošinājis pievienoto vērtību? Uh, Šis ir ļoti būtisks jautājums. Visi, kas sekoja līdzi FC regulas darbam, tad sākotnēji tas tika uzskatīts par tādu galveno vērtību. EIB finansē projektus apmēram 70 miljārdu vērtībā, un FC savukārt būtu papildinājums. Tas vienkārši koncentrētos uz citām jomām ekonomiski dzīvot spējīgām, um, būtiskām jomām, bet riskantākām jomām nekā uh, spēja finansēt privātais sektors. Esmu apspriedies par šo jautājumu jau vairāk kārt ar Moderera kungu, ar investīciju komiteju, un viņš ļoti labi saprot šo situāciju. Ik viens projekts, ko viņa atlasa, ir tāds, kas ir pietiekami labs, bet kurš nespēj saņemt visu finansējumu no privātā tirgus. Tas ir ļoti būtiski arī no cita aspekta. Mēs nevēlamies eh, konkurēt ar privāto naudu. Privātajai naudai vajadzētu darīt visu, kas ir tās spēkos, un mēs gribam to veicināt, bet Mēs vēlamies atlasīt projektus, kuriem ir vajadzīgas kaut kādas valsts garantijas. Man ir interesants piemērs par to, ko var paveikt ar EFSI. Dānijā ir izveidots fonds, ar kuru tiks finansēt atjaunīgā enerģija Ziemeļa Eiropā. Tas ir parasts fonds, bet tas tomēr ir atšķirīgs, tāpēc ka FC nodrošināja pašu kapitālu. Un Tas savukārt piesaistīja pensiju fondus, kas eh, arī investē šajā fondā. Un eh, es eh, pirmo reizi dzirdēju, ka pensiju fondi iegulda atjaunīgajās enerģijās un šāda veida projektos, kas iespējams nav milzīgi projekti. Tieši šeit FC nodrošina pievienoto vērtību. Bez šīs FC garantijas pensiju nauda nekādā veidā nebūtu nokļūsi šajā fondā. Tad, tad šo, šo piemēru noteikti var izmantot arī citās valstīs. Jums ir vajadzīgs vairāk informācijas par to, kas ir finansēts ar FC naudu. Jūs varat to visu atrast mājaslapā. Vairāk kārt esmu viesojies šeit parlamentā, esmu runājis dažādos pasākumos, esmu prezentējis paraugu praksi, ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs nodotu šo paraugu praksi tālāk Eiropā un lai mēs veicinātu izpratni, jo īpaši privāto investoru vidū. Geogrāfiskās izcelsmes norādes. Es runāju par šīm norādēm tikai ar amerikāņiem, kad mums notiek apspriedas par TTIP. Tātad viņi saka, ka tā ir daļa no viņa priekšlikuma, bet tas ir kaut kas pavisam cits. Es varu jums nosūtīt atbildes mazliet vēlāk. Startup un scale-up uzņēmumi. Karlos Mairas un Džentans Hils nāks klajā ar konkrētu priekšlikumu par riska kapitāla fondiem. Mūsu mērķis ir izveidot jaunu fondu, kurā mēs apkoposim esošos Eiropas Savienības resursus. Un šis fonds būtu apmēram 500 mil miljoni eiro vērtībā un puse nāktu no privātā sektora. Tātad tas ir viens no konkrētajiem priekšlikumiem, ar kuriem mēs nāksim klajā līdz vasaras atvaļinājumam. Mūsu mērķis ir izveidot šādu lielu Eiropas eh, fondu, fondu kas varētu nodrošināt šo riska kapitālu un varētu veicināt, lai šie riska kapitāla fondi būtu lielāki. Pašlaik eh, šis vidējais izmērs ir 60 miljoni, bet nu, izmērs eh, arī šajā gadījumā ir ļoti svarīgs un ir vajadzīgi tādi fondi, kas varētu uzņemties lielāku risku. Tieši tāpēc mēs izmantojam šīs metodas. Kopumā kapitāla tirgus savienība mums varētu palīdzēt. Arī FC var izmantot šādiem scale-up mērķiem. Tātad FC var izmantot tiešām investīcijām un to var darīt ar dažādu fondu palīdzību. Šis ir ļoti būtiski, un šo ziņu vajadzētu nodot tālāk, ja runa par riska kapitāla uh, sarunām pakalpojumu pase. Uzsāksim publiskas konsultācijas par šo jautājumu. Lielas paldies, ka to pieminējāt. Mums ir jāapkopo informācija no tiem, kas ir guvuši labumu no pakalpojumu pases, lai mēs varētu pieņemt lēmumu. Mēs uzskatām, ka mēs varētu šādā veidā palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem lai viņi varētu vairāk strādāt pāri robežām, taču, ja ir kādas problēmas, mēs vēlamies par tām uzzināt. Tieši tāpēc mēs sāksim šo procesu ar publiskajām konsultācijām. Mums ir dažas idejas, kas vēl nav pārvērtušās priekšlikumos, bet mēs varam izskaidrot, par ko mēs domājām, un šādā veidā mēs varētu tiešām apkopot informāciju. Es ceru, ka mums izdosies atrast labu, vienkāršu modeli, kas nāktu par labu maziem un vidējiem uzņēmumiem bet mums vēl ir jāapkopo dati. Paldies! Vai jūs varētu uh, palīdzēt mums atrast tādu vienkāršāku uh, nosaukumu vai apzīmēm, ko mēs varētu izmantot, uh, lai piekļūtu attiecīgi mājaslapai par ierosinājumiem saistībā ar birokrātijas samazināšanu? Paldies uh, vice priekšsēdētājām Un tātad e, viss informācija par šīm dialogu diskusijām apvienosies kopā ar to informāciju, kas e, nāk no Um, grupu priekšsēdētāju konferences un komiteju priekšsēdētāju konferences un uh, dažāda formāta komisāru konsultācijām, lai tālāk uh, izmantotu to uh, tālākajā likumdošanas uh, procesā un uh, tādējādi arī palīdzētu sagatavot komisijas nākamā gada darba programmu. Paldies! Um, now I will go to the chair's announcement. Labi, tālāk pārēju pie priekšsēdētājas paziņojumiem, kas parasti ir sanāksmes sākumā, bet eh, šoreiz ir nedaudz savādāk. Tātad vispirms standarta paziņojumi. Atgādinu, ka mūsu sanāksmes eh, tiek translētas internetā, piekļuve ir visiem deputātiem, asistentiem un darbiniekiem, un mūsu informatīvā biļetena jaunā versija arī ir pieejama. Lielas paldies visiem, kas pielikuši savu roku tās tapšanā. Tālāk nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir informācija par trialogu, kas mums bija par uh, piekļuvi publisko pakāpojumu mājaslapai, bet referenti nav, un tādēļ mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies nedaudz vēlāk. Varbūt, ka mēs varētu tad apspriest to rīt. Tālāk informācija par trialogu, par medicīniskajām ierīcēm un ierīcēm, kas tiek izmantotas in vitro diagnostikā. Andrēs Švabs. Tātad es jums nolasīšu to, ko Andrēs Švāps jums ir sagatavojis, saka uh, Tūn un Honštein kundze. Tātad, viņa vēstījums, Andrēs Švāba vēstījums. Sastais trialogs par medicīniskajām ierīcēm un ierīcēm, kas tiek izmantots in vitro diagnostikā, notika 2016. gada 17. februārī. Tas bija pirmais trialogs Nīderlandes prezidentūras ietvaros. Uh, visas puses sagaida, ka sarunu process tiks pabeigts eh, šīs prezidentūras pilnvartermiņa laikā. Visās nodaļās un regulu pielikumos eh, sadaļas tātad ir atvērtas un diskusijas turpinājās par vairākām svarīgām tēmām galvenais sestā trialoga elements no IMCO viedokļa ir izpētes diskusijas un diskusijas par aptvērumu un šīm pārbaudēm. Pirmkārt, pārbaudas par augsta riska medicīniskajām ierīcēm, kas tiek izmantotas DS procedūrās. Piektā trialoga laikā Eiropas parlaments piekāpās kompromisu priekšlikumam, kas balstās uz padomas procedūru, uh, kas tiek apvienota ar Eiropas parlamenta iesaistīt tādējādi piekrītot atteikties no savu grozījumu par īpašajām paziņotajām iestādēm padome nāca klajā ar pārskatītu tekstu, nedaudz samazinot aptvērumu, ko ierosināja parlaments un piedāvājot kritērijus, pēc kuriem ekspertu uh, panelis varētu izvēlēties procedūru, kā arī uh, piekāpās tam, ka tiek svītro deleģētā akta um, norma, kas uh, paredz to, ka komisija varētu to pastīt nākotnē. Tālāk par aptvērumu. Padome piekrīta plašākajam aptvērumam attiecībā uz medikamentu iekļaušanu vai svītrošanu no saraksta. Tas attiektos arī uz insulīna uh, sūkņiem. Uh, bet uh, Eiropas parlaments piekrita akceptēt ierosināto aptvērumu ar nelielu precizējumu tekstā, lai mēs būtu droši, ka visi trešās kategorijas implanti un eh, TUB medikamenti ir iekļauti. Tālāk par deleģētajiem aktiem. Paplašinot aptvērumu, padome ir svītrojusi šo normu no Eiropas parlamenta priekšlikuma tajā pat laikā nepiekrītot mainīt uh, procedūras aptvērumu. Un Eiropas parlamentā ir problēmas gadījumos, kad parādās jaunas ierīces, ko vajadzētu izpētīt un izvērtēt detalizētāk, kā šajā gadījumā varētu piemērot šo procedūru un tam līdzīgi. Padome atgriezīsies vēl pie šī jautājuma. Tālāk par nodavām. Eiropas parlaments uzskatīja, ka uzņēmumiem nav jāmaksā nodevas, lai sektu papildus klīnisko izmeklējumu izmaksas. Bet padomas pozīcija ir tāda, ka šīs nodevas uzņēmumiem būtu jāmaksā, bet MVU tās varētu tikt samazinātas. Eiropas parlaments ierosināja, ka uzņēmumi maksātu 50% no šādas nodevas uh, pārējo sektu komisiju. Tajā pat laikā MVU būtu papildus atlaides šai 50% daļai uh, Vienošanās pagaidām nav panākta, komisija paudīja bildumus pret parlamentu priekšlikumu, jo tas ir saistīts ar finansiālām izmaksām komisijā. Eiropas parlaments turpinās apspriesties ar komisiju par iespējamo kompromisu šajā jautājumā. Padomas pozīcija ir tāda, ka kādam ir jāmaksā par šīm procedūrām, un šajā brīdī tie ir uzņēmumi, kas par to maksā. Tālāk par procedūru. Uh, mūsu pozīcija bija tāda, ka uh, visas ierīces ir jānosūt komisijai, kas 15 dienu laikā, uh, izmantojot kritērijas, nolēmj, vai tālāk tās nosūtīt ekspertu panelim tālākai izpētē vai nē. Padomu ierosina, ka visas ierīces ir jānosūt uzreiz uz ekspertu paneli, kam būs 21 dienu laika, lai lemtu par to, vai nāk klajā ar atzinumu vai nē. Padomi ir arī pastiprinājis kritērijas papildus izpētēji, tādēļ Eiropas parlaments akcept nolēma akceptēt šos pastiprinātos kritērijus, kamēr procedūra par tiešo nosūtīšanu ekspertu paneli joprojām tiek apspriest. Padomē ir jāatbild uz jautājumu par to, kas notiks gadījumos, kad ekspertu panelis uh, nebūs sagatavojusi atzinumu noteikto 60 dienu laikā. Un visbeidzot, izpēte, padziļināta izpēte par D klases ierīcēm. Tas padomas priekšlikumā nav iekļauts, jo padoma uzskata, ka augsta ka riska ierīces tiek aptvērtas ar esošajām normām 40. pāntā, kamēr visas klase D, pat tās ierīces, kam nav kopīgas tehniskās specifikācijas, ir jāizvērtē Eiropas referents laboratorijai. Eiropas parlamentam tālāk būtu jākonsultējas ar komisiju par to, ka D klases ierīces bez kopīgām tehniskām specifikācijām ir iekļautas eh, šajā regulā tā, kā to paskaidroja padomu. Tātad tas ir Andrijas Švāba vēstījums, un paldies jums, ka uzklausījāt. Paldies, Rauza. Tātad rezumējot, man šķiet, ka daudz no mums ir saņēmuši arī daudz ēpasts par šo direktīvu, un es nezinu, vai kāds no Andrijas biroja ir šeit, grib pateikties jums par uh, darbu šajā procesā, bet tātad, kas notiek ar esošajām ierīcēm un uh, eh, protēzēm? Uh, piemēram, gūžas eh, protēzes, eh, tāpat eh, sirds šumpēšanas ierīces un vai tas, kas tagad notiek, nekavēs šo ierīču nonākšanu pie pacientiem. Es zinu, ka Andrēs ir ļoti norūpējies uh, par to, lai šī direktīva, šī jaunā direktīva neradītu problēmu pacientiem. Varbūt mums vajadzētu uh, padomāt par to, kāda būs IMCO pozīcija šajā jautājumā, jo šis jautājums ir ticis apspriests tik ilgi jau tik daudzos triālogos, bet es domāju, mums ir jāuzsver tas, ka ir jānodrošina šo produktu pieejamību pacientiem arī šajā pārējais fāzē. Tad varbūt, ka koordinā, eh, koordinātori varētu um, vienoties par to, tātad, kāda ir pozīcija šajā jautājumā. Tālāk nākamais punkts darba kārtībā ir par jauno enerģētikas situāciju. Tātad jaunais darījums energoresursu patērētājiem referenta Kalsa Kaja. Un par to balsosim rīt, un tagad es došu vārdu Kājai. Lūdzu, lai iepazīstināt mūs ar kompromisu grozījumiem. Paldies! Tātad mums ir astoņi kompromisu grozījumi. Divi no šiem astoņiem ir jauni kompromisi, kur ir apskatīti divi svarīgi jautājumi, ko pasvītroja un uzsvēra mūsu kolēģi. Pirmkārt, par kolektīvas pāriešanas nozīme, pārslēgšanas nozīme, kas nav tik daudz saistīts ar energopatēriņu, bet ar piegādātāju maiņu. Un normas par negodīgu komercpraksi, ieskaitot arī sadarbības starp dažādu dalību valstu atbildīgajām iestādēm. Kompromisi aicina uzlabot eh, rēķinu caurskatāmību, lai būtu skaidri redzama cenu struktūra. Viens no iemesliem ir tāds, ka pat ja patērētāji gribētu vairāk iesaistīties, eh, viņi neredz lielu labumu uh, jo pat ja reālās cenas samazinās, tad joprojām dažādas nodevas piemaksas par tīkla izmantošanu ir ļoti augsts un līdz ar to cenu samazinājums nav nemaz tik liels. Tādēļ cenu regulējums, cenu regulējumu maiņa. Uh, it īpaši mazaizsargātajām grupām nozīmē cenas palielināšanos. Tādēļ mums ir jāaicina uh, izmantot eh, visus mūsu rīcībā esošos līdzekļus, lai cīnītos pret tā saucamo energo nabadzību. Tad, kaut arī iekšējais tirgus nodrošina lielāku konkurenci, eh, tad ir jāraukās, lai tas reāli samazinātu cenas patērētājiem. Tad, kad ir ambicioza energoefektivitātes politika, ar ēku renovāciju un siltumizolāciju, tad arī digitālo instrumentu izmantošanu noteikti varētu samazināt šīs e- energopatēriņa izmaksas patērētājiem. Un tas dot lielāku kontroli patērētājiem attiecībā uz to, cik un ko viņi patērē, bet es domāju, ka mums ir jānotrošina ikvienam šie nepieciešamie instrumenti, lai viņi varētu kontrolēt savu patēriņu. Gribētu pateikties ēnu referentiem par labo sadarbību un labprāt uzklausīšu jūs komentārus. Antonio Lopes ir ānu referents no tautas partijas grupas, bet viņa nav šeit. Bet viņa šeit nav. Boza Bilčāna sociāldemokrātu ēnu referentu, arī viņas šeit nav. Es redzu, ka tiešām cilvēkus ļoti interesē tas, kāda ir mūsu patērētā rēķina par enerģiju. Vai kāds vēlas eh, izteikties par šo jautājumu? Tad došu vārdu EKR grupas pārstāvim. Pretskungs ir mūsu ēnu referents, bet Daltona kungs izteiksies viņa vietā. Es gribu pateikties Kalas kundzei par paveikto darbu. EKR var atbalstīt visus kompromisus, it īpaši tos, kas ir saistīti ar caurskatāmību un konkurences palielināšanu. Mēs uzskatām, ka viens no svarīgākajiem elementiem šajā kontekstā ir tas, ka mums ir nepieciešams platformas, kas ļauj patērētājiem vieglāk pāriet pie citu pakalpojumu sniedzēju, jo ļoti bieži patērētāji īsti nesaprot, kas ir pieejams un kā to var izdarīt. Tātad viens ir nodrošināt konkurenci, bet otrs ir piedāvāt šo iespēju patērētājiem apzināt to, kas ir pieejams un pieņemt informētus lēmumus. Tālāk par energo nabadzību. Energo nabadzība rodas tad, kad nav konkurences tirgū. Un mēs redzām to, ka tas notiek lielākajā daļā dalību valstu. Gribētu no savas puses personiski piebilst, ka Eiropas Savienībā energo nabadzība ir tādēļ, ka esošā likumdošana nozīmē rēķinu palielināšanos. Un Esošā likumdošana palielina izmaksas patērētājiem, un parasti šis sloks vissmagāk gulsts uz to pleciem, kuri var maksāt vismazāk, tad uz trūcīgākajām grupām. Bet, jā, kopumā mēs atbalstam kompromisus, un paldies referentai. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo punktu? Antonio ir šeit, un vai es varētu lūgt jūs pagaidīt nedaudz? Tātad pēc mirka mēs turpinām diskusiju par energoresursu patērētāju aizsardzību. Bārzānas kundze. Dargie kolēģi, vispirms vēlos pateikties visiem kolēģiem par sniegto ieguldījumu. Man liels prieks redzēt, ka lielākā daļa grozījumu ir no sociāldemokrātu grupas. Mēs esam apmierināti ar šiem kompromisu grozījumiem. Uh, pār ļaunprātīgu praksi un caurskatāmību, jo jūs zinat, ka patērētā ļoti bieži cieš no tādas ļaunprātīgas komerces prakses. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi, lai patērētājiem tiktu piešķirts vairāk pilnvaru un lai viņi aktīvāk varētu darboties arī energoresursu tirgu. Un tāds ir arī bijis šī dokumenta viens no galvenajiem mērķiem. Uh, Tālāk kompromiss tika uh, apspriesti ēnu referentu sanāksmē. SND apstiprināja visu izņemot otro kompromisu grozījumu, jo mazaizsargātās patērētāju grupas ir mūsu prioritāte, un mēs nevaram atstāt viņus tirgus nežēlistībā. Par to mēs iestājāmies ļoti skaidri un, diemžēl, mums otrā kompromisa grozījuma redakcija nav pieņemama. Gribu pateikties visiem kolēģiem, kuri ieviesa jaunus elementus šajā ziņojumā, piemēram, līdzs grozījums par monopolu uzņēmiem vai arī augsts grozījums par pārslēguma vai pieslēguma maiņas nodavām. Tālāk Mēs nepieļausim to, ka kāds ļaunprātīgi izmanto dominējošo stāvokli tirgu un uzliek papildus maksas patērētājiem par to, ja viņi maina piegādātājiem. Paldies, Antonio, vai jūs esat gatavs runāt tautas partijas grupas vārdā? Antonio Lopes, lūdzu. Paldies, liels paldies! Priekšsēdētāji, darba kārtībā ir norādīts, ka šo punktu sāksim skatīt 4.20. Un jūs zinat, ka darba kārtība ir elastīga, un tādēļ aicinu jūs ierasties ātrāk pirms precīzi norādītā pulksteņlaika, kad tiktu, varētu tikt skatīts jautājums. Paldies! Labas izturēs, Aitkungs. Es vienmēr esmu bijis ļoti pacietīgs un iecietīgs arī pret citiem, un tādēļ aicinu jūs būt tādiem attiecībā pret mani. Tātad es uzskatu, ka Strasbūrā pagājušajā nedēļā bija ļoti auglīga sanāksme, kuras laikā panācām vienošanos par astoņiem kompromisu grozījumiem, un tautas partijas grupa ir devusi savu ieguldījumu atzinumu veidošanā, un mans kolēģis eh, Kalas paveiktais darbs ir tiešām uzteicams. Un es domāju, ka rīt mēs skaidri arī raidīsim šo vēstījumu, jo uzskatu, ka ļoti svarīgi ir IMCO komitejai uh, skaidri rādīt šo signālu par to, ka ir nepieciešama pilnīga integrācija, caurskatāmība un godīga konkurence šajā tirgu. Un man šķiet, ka mēs visi uh, vēlamies sasniegt vienu un to pašu, mēs gribam nodrošināt, lai energoefektivitātes pasākumi varētu tikt īstenoti, tāpat mēs gribam, lai tiktu izmantots jaunākās informācija, komunikācija tehnoloģijas arī, lai samazinātu energoresursu izmaksas patārētājiem, tāpat arī piekrītam komisijas priekšlikumam par jauno viedo uh, skaitītāju izmantošanu Tāpat ir nepieciešama lielāka skaidrība caurskatāmība attiecībā uz uh, sūdzību izskatīšanu, un mēs uzskatām, ka maksas nodevs un citi maksājumi, kas saistīti ar energoresursu izmantošanu, nedrīkst tikt iekļauti rēķinos par energopatēriņu. Paldies! Kaja, would you like to? Kaja, vai tev būtu vēl kas sakāms? Nē, nav nekā daudz piebilstama. Ja nu vienīgi neesmu īpaši priecīgi dzirdēt, ka sociāldemokrāti nevar atbalstīt otro kompromisu, jo mēs arī centāmies ietvert grozījumus, Bet nu, tas, ko es gribu uzsvērt, ir, es saprotu to, ka vārds tirgus ir tāds sarkanais karoks sociāldemokrātiem, bet, piemēram, telekomunikāciju tirgu liberalizācija ir samazinājusi cenas un arī palielinājusi investīcijas tirgu. Nu, tā kā visās tajās valstīs, eh, kur ir eh, vairāk konkurences, arī cenas ir zemākas, līdz ar to patērētāji no tā gūst labumu. Mēs eh, pilnīgi noteikti nesam palēduši garām jautājumu par energo nabadzību, bet tā pašā laikā ir pavisam skaidrs, ka mēs nevaram situāciju risināt ar papildu nodokļiem vai subsīdijām. Uh, papildus enerģijas cenai, jo nu gal galā kādam jau tā ir eh, jāsec. Paldies. Make, make Man ir ierosinājums eh, komitejas sekretariātam. Tad, kad mēs mainām darba kārtības punktus, nu, tātad eh, šai komitejas sanāksmē ceturtdien pusdienlaikā tika izplatīta jauna darba kārtība un arī otrdien. Uh, Un tajās abās bija pārādīts tas, ka diskusijas sāksies agrāk, proti 4.20. Nu, lūk, es ierosinu, ka eh, tad, kad eh, mums ir kaut kādas izmaiņas, tad eh, e-pasts īpaši tiek nosūtīts referentiem un nēnu referentiem, kā arī citiem, lai, mm, nu, es zinu, ka cilvēki saņem ļoti daudz e-pasta, bet tik tiešām būtu vērts censties un uh, būt informētiem un elastīgiem. Lūk, tā ir mana vaina. Pirms a, tam bija vēl viens darba kārtības punkts, a, proti jaunākā informācija par a, sabiedriskā sektora mājaslapu pieejamības direktīvu. Nu, un šķiet, ka man ir lūgts nosīt šo te ziņojumu referenta vārtā. Es ļoti labprāt lasu ziņotāju ziņojumus, bet lūdzu dariet to man zināmu caur sekretariātu. lūk, tā kā ne tikai manam birojam paziņojiet, bet arī sekretariātam. Lūk, arī ziņojums par direktīvu par sabiedriskā sektora struktūru mājaslapu pieejamību. Parlamentās ir pieņēmis 14. gada februārī pirmo lasījumu un 16. gada janvārī mēs balsojām par neformālā dialogu diskusiju uzsākšanu, un 18. decembrī pagājušajā gadā padome ir ieguvusi mandātu, lai uzsāktu formālas sarunas ar parlamentu Nīderlandes prezidentūras laikā ir vairākas būtiskas atšķirības starp parlamentu un padomus nostājām. Visvairāk jau attiecībā uz aptvērumu, arī attiecībā uz uzraudzības ziņošanas un īstenošanas normām un iespējamiem papildu pasākumiem, piemēram, informētības vairošana un apmācība. Bija pirmais uh, trialogs 26. janvārī, pēc tam bija vesela virkni tehnisko sanāksmi, un otrais trialogs notika 2. martā. Lai gan uh, pastāv būtiskas atšķirības, uh, tomēr ir ticis panākts arī progress sarunās. Padomi ir izrādījusi vēlmi tuvināties parlamenta nostājai. Jo īpaši jau, ja runa ir par papildu pasākumiem, lai nodrošinātu to, ka direktīva darbotos praksē un uh, sasniegtu savu mērķi, proti padarītu internetu pieejamāko Eiropas Savienībā. Padomi ir izrādījusi vēlmi izskatīt parlamenta lūgumu izveidot eh, lietotāju atgriezeniskās saites eh, sistēmu un izveidot arī informētības vairošanas un apmācības programmas eh, par pieejam interneta prasībām. Tāpēc arī padomi ir paudusi pozitīva attieksme attiecībā uz regulāru pieeju uzraudzībai un ziņošanai. Līdzlikumdevēji ir tuvinājušies savās pozīcijās, taču sarunas ir sarežģītas attiecībā uz uh, priekšlikumu aptvērumu. Skaidrs, ka šajā ziņā ir uh, vēl jāpiestrādā, lai saprastu, kāda veida tīmekļa vietnes un kāda veida saturs būtu jāizslēdz no direktīvas aptvērumu un kāds tajā jāiekļauj. Šobrīd darbs ir jāturpina tehniskā līmenī, lai sagatavotos nākamajam trialogam, kas ir paredzēts 28. aprīlī šogad. Lūk, tas ir tas, kas ir sakāms referentam. To es jums arī nolasīju. Es zinu, ka es arī saņemu daudz sepas no interesētajām pusēm par uh, to, vai runa ir tikai par mājas lapām vai arī par uh, lietojumu programmām jeb aplikācijām. Mums ir bijušas tādas pozitīvas rakstura diskusijas arī iepriekšējā trilogā par to, ka ir nepieciešams nodrošināt to, ka mēs iekļaujam arī šīs te lietojuma programmas jeb aplikācijas, ne tikai mājas lapas. Paldies! So I think we're going to have a five minute. Ierosinu 5 minūšu pārtraukumu, kamēr gaidam eh, mūsu nākamo viesi, jo pēdējais jautājums ir eh, komisijas prezentācija par eh, pieejamības prasībām produktiem un pakalpojumiem. Bet Emanuela Gelera no komisijas vēl nav ieradusies. Paldies! Is this um, Director Manuel? Jautājums ir, vai pie mums ir ieradusies Manuela Egilēja? Director Man Manuela Gelē. Lielas paldies, ka pievienojāties mums, un es gribu lūdzu jums atgādināt un pastāstīt arī kolēģiem komisijām par to, ka mūsu darba kārtība eh, dažreiz eh, pasniedzas laikam pa priekšu. Un eh, vairāki deputāti ir sēdējuši nu jau 15 minūtes uz jums gaidot. Nu, ir skaidrs, ka tad, kad mēs sūtām uh, sanāksmes darba kārtību, nu, dažreiz lietas iet uz priekšu raitāk. Es arī nevaru paredzēt, cik daudz laika tieši būs nepieciešams katram jautājumam. Tāpēc es tiešām gribētu lūgt jums uh, un arī kolēģiem nodot šo ziņu, ja iespējams ierasties mazliet agrāk. Un citādi deputāti gaida un uh, arī sanāksme nenorit tik gludi, kā gribētos. Tas tik tiešām būtu lieliski, ja jūs varētu turmāk ierasties mazliet ātrāk. Un tas tātad priekšlikums e, ir e, direktīvas priekšlikums par e, pieejamības prasībām attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem, precēm un pakalpojumiem. Un ziņotājs ir Roberts Rošvors, komitejas līdzpriekšādātājs. Nu, komisija mums eh, prezentēs priekšlikumu. Ir eh, izskanējuši lūgumi no nodarbinātības eh, transporta un petīciju komitejām par vēlmi iesaistīties. Uh, Vēl neesam vienojušies par lietu kārtību, bet esam nosūtījuši vēstules visiem komiteju vadītājiem. Nu, tagad došu vārdu komisijai Manuelai Kalerē, lai viņi mums prezentē priekšlikumu. Thank you very much. Paldies! Un es gribētu atvainoties par uh, kavēšanos. Faktiski man pirms tam bija sanāksme, un man bija jāsteidzas uz parlamentu, bet, nu, laikam tomēr esam nokavējušies. Protams, pieņem zināšanai jūsu teikto, un mēs centīsimies turpmāk ierasties laicīgāk. Jo īpaši tāpēc, ka šis ir dosie, kas mums ir ļoti tuvs sirdī, un mēs tik tiešām ar nepacietību gaidām iespēju prezentēt jums Eiropas pieejamības aktu. Mums ir arī prezentācija, cik saprotu, tad tā, to nav iespējams jums šobrīd parādīt uz ekrāniem, bet nu tad nosūtīsim visu pēc sanāksmes, ja būs interese. Šodien es gribētu atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Pirmkārt, kāpēc mēs esam piedāvājuši pieejamības aktu, kurš no tā gūtu labumu, kas ir ietverts aktā, kas tajā nav ietverts samērīgumu un subsidaritātes jautājumi, kā arī laika apvārsnis. Pirmkārt, kāpēc um, piedāvājam pieejamības aktu un kādi ir ekonomiskie iemesli? Pirmkārt, mums ir jāuzlabo iekšējā tirgus uh, darbība. Ir ja nepieciešami pieejami pakalpojumi un preces, un to visu mēs gribam panākt, harmonizējot dažādās eh, pieejamības normas un nodrošināt brīvu pieejamu preču un pakalpojumu apriti. Eh, tādējādi arī eh, atvieglojot nozares darbu, vairojot veselīgu konkurenci un nodrošinot pieejams preces un pakalpojumus par konkurētspējīgām cenām. Eh, šis eh, pieejamības akts pozitīvi ietekmēs 80, 18 miljonus eh, cilvēku ar īpašām vajadzībām. Nu, un arī to Eiropas iedzīvotāju daļu, kas pamazām noveco un saskars ar kustību traucējumiem. Mūsu sabiedrība kļūst arvien digitālāka un visā pasaulē tiek īstenoti pakā, pasākumu, lai uzlabotu IKT pieejamību, un arī Eiropas nozarei ir jābūt gatavai konkurēt globālā tirgu. Kādi ir juridiskie iemesli? Pirmkārt, jau mums ir juridisks pienākums. ANO konvencija par cilvēku ar īpašām vajadzībām vai invaliditāti tiesībām tika īstenot Eiropas Savienībā 2011. gadā. Eiropas Savienība un 25 tās dalībvalstis ir ratificējušas konvenciju, un trīs eh, dalībvalstis šobrīd eh, jau ir eh, ratifikācijas procesa beigu posmā. Konvencija jau nosaka pienākumu valsts struktūrām nodrošināt IKT transporta un sabiedriskās vidas jomā pieejamību, un lai šos pienākumus īstenotu, dalībvalstīm ir jāpielāgo savi tiesību akti bez koordinācijas Eiropas Savienības līmenī ir skaidrs, ka gal galā būs eh, dažādas eh, likumdošanas un iekšējā tirgus fragmentācija. Pieejamības akts, protams, nav eh, vienīgais risinājums fragmentācijai un tiesību aktu atšķirībām, bet uh, aktā ir atspoguļoti tie elementi, kas uh, ir arī konvencijā minēti un uh, kas uh, gal galā īstenoti palīdzēs īstenot arī konvencijas 9. pantā noteikto, kur ir runa par pieejamības nodrošināšanu. Kurš uh, gūtu labumu no šo te barjeru nojaukšanas. Nu, pirmkārt, ir skaidrs, ka tā būtu nozara, ražotāji, pakalpojumu sniedzēji, kopīgas pieejamības prasības Eiropas Savienībā atvieglot un veicinātu darbu un uh, nodrošinātu tiesisko paļāvību par to, ka uh, preces un uh, pakalpojumi atbilstu pieejamības prasībām visā Eiropas Savienībā, tādējādi nodrošinot uh, šo produktu brīvo apriti. Protams, ka labāka iekšējā tirgus funkcionēšana uh, ar pieejamiem precēm un pakalpojumiem dos labumu arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un vecāku gadagājumu cilvēkiem, kuriem būs plašāka izvēle par labāku cenu. Nu, un papildus tam arī mēs visi pilnīgi noteikti gūsim no tā labumu. Es esmu pārliecināta, ka jūs arī paši esat centušies, piemēram, saskatīt ko uz ekrāna, kad piemirstas brīles, vai arī mēģinājuši izņemt naudu no bankomāta, kad saule spīd ekrānā, vai arī mēģināt saklausīt kādu paziņojumu uh, trokšņainā dzelzceļa stacijā. Bet nu, es domāju, ka tie, kas arī gūs uh, labumu ļoti lielā mērā, nu šī akta ir uh, mazien vidēji uzņēmumi jo tie ir eh, paši jutīgākie, ja runa ir par dažādām atšķirībām tiesību aktos. MVU ir eh, ierobežotas iespējas eh, saprast 28 dažādas tiesības sistēmas Eiropas Savienībām. Atbilstība vienam noteikumu kopumam būtu daudz labāka, un tā būtu liela priekšrocība. Tā vietā, lai censtos nodrošināt atbilstību dažādām normām dažādās dalībvalstīs. Nu, līdz ar to arī, jo īpaši jau maziem un vidējiem uzņēmumiem būs iespēja piekļūt plašākam tirgumu, un tas pilnīgi noteikti ir ieguvums. Kas tad ir ietverts Eiropas pieejamības aktā? Pirmkārt, gribu skaidri norādīt, ka tā ir lietotājiem draudzīga iniciatīva, uh, Nu, un jūs jau zināt ļoti labi pazīstamos iekšējā tirgus instrumentus. Akts paļaujas uz jau esošajām struktūrām un praksiem, pēc idejas sērta ir tādi divi balsti. No vienas puses pieejamības prasības ierobežotam preču un pakalpojumu skaitam, kas būtu regulētas un visticamāk tiks pakļautas papildu prasībām jo šīs preces un pakalpojumi tiek uh, uzskatīti par uh, pamata precēm un pakalpojumiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un otrs, šis te balsts aktam izmanto tādas pašas prasības, lai paskaidrotu pieejamības nozīmi Eiropas Savienības tiesību aktos kuros jau ir iekļautas saistītas prasības. Nu, piemēram, šeit es domāju sabiedriskā iepirkuma direktīvu, uh, kurā ir noteikts, ka ir jāiegādājas pieejami produkti vai arī struktūra fondu regula, kas nosaka to, ka ir jāievēro pieejamības prasības, sagatavojot fondu īstenošanu. Bet neviens no šiem abiem aktiem nenosaka, kas tad faktiski ir pieejamība. Un pieejamības prasības šajā direktīvā tiks izmantotas, lai definētu pieejamību. Ko akts piedāvā? Pirmkārt, piemības akts nodrošina ietveru pieejamības nodrošināšanai Eiropā. Tiek izmantotas vieglas procedūras, nesarežģītas procedūras, eh, kas ir pielāgojamas vajadzībām nākotnē. Ir noteikta virkne funkcionālo prasību atlasītajām precēm un pakalpojumiem, tai pašā laikā nodrošinot iespēju brīvprātīgi harmonizētiem standartiem un uh, atbilstības uh, prezumciju, uh, kā arī tad, rokas grāmatu prasību īstenošanai. Ekonomisko operatoru ziņā ir lemt uh, un noteikt to, vai atbilstība ir nodrošināta, cik tā runa ir par viņu precēm un pakalpojumiem. Un uh, lietotāju tirgus uzraudzības mehānismi tiek izmantot, lai regulāri pārvaldītu atbilstību. Tiek nodrošināts arī izpildes mehānisms, lai patērētāji varētu rīkoties un uh, pieprasīt uh, preču un pakalpojumu atbilstību. Akts nodrošina to, ka tad, kad eh, preces un pakalpojumi ir atbilstoši prasībām, tad tie var brīvi cirkulēt eh, iekšējā tirgu, izmantojot eh, jau labi zināmos iekšējā tirgus instrumentus. Vēl jau svarīgāk, ko tad akts nenodrošina. Pirmkārt, akts nenosaka eh, tehniskās detalizētības līmeni par to, kā preci vai pakalpojumu padarīt pieejamu. Nu, piemēram, ja ir norādīts, ka ir nepieciešama, ka ir jābūt iespējai kontrolēt skaņu, bet netiek noteikts, eh, vai tas būtu slēdzis, eh, vai kāda poga, cik daudz decibelu būtu pieļaujams, gluži vienkārši tiek norādīts, ka ir jābūt iespējai kontrolēt skaļumu netiek noteikti pienākumi visiem ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Pienākumi tiek noteikti tikai tiem, kas ir atlasīti detalizētā izpētes procesā, kurš ir veids ieteiksmes izvērtējuma ietvarā. Netiek uzliktas e, nerealistiskas apgrūtinošas prasības, ir arī dažādi drošības pasākumi, lai novērstu nesamērīgu slogu un netiek grozīti jau esošie Savienības nozaru tiesību akti par pieejamību. Drīzāk tiek nodrošināta jau esošo noteikumu papildināšana un pastiprināšana. Tagad pāris vārdos par ietekmes izvērtējumu. Ietekmes izvērtējums ir ticis ļoti rūpīgi izstrādāts un pabeigts 13. gada vidū ir aptverti 80% no Eiropas Savienības IKP un 77% no Savienības iedzīvotājiem. Tur ir arī ietverti dati no akadēmiskajiem pētījumiem, ko ir veikuši invaliditātes eksperti ir runa par katru dalību valsti un ir sniegts arī likumdošanas pārskats par galvenajām precēm un pakalpojumiem. Tāpat ir notikušas vairākas konsultācijas ar mērķi saprast, kur ir galvenie pakalpojumi un preces, kas būtu jāiekļauj, kā arī ir kādi ir noderīgākie iekšējā tirgus instrumenti. Ietekmes izvērtējumā ir analizētas vairākas iespējas, gan nesaistošas, gan arī tiesiski saistošas opcijas. Uh, Un gal galā ir eh, atmestas piecas iespējas, kas netika uzskatītas par realistiskām, savukārt eh, četras atlikušās tika analizētas sīkāk. Eh, kā šis akts miedarbojas ar citiem savienības tiesību aktiem? Pirmkārt, kā jau tika minēts iepriekš, lai līdzvarotu pieprasījumu piedāvājumu, tiek izmantotas viens un tās pašas prasības ekonomiskajiem operatoriem un arī valsts struktūrām, kad tiek iepirktas preces un pakalpojumi, vai arī, piemēram, izmantojot Eiropas Savienības līdzekļus. Ekonomiskie operatori, kas ražos un padarīs pieejamas preces un pakalpojumus, varēs vieglāk savus produktus tirgot arī valsts struktūrām, uh, atlasītajos savienības tiesību aktos jau ir iekļautas pieejamības prasības, bet pati pieejamība kā tāda nav definēta. Aktā jūs eh, redzēsiet, ka eh, savienības tiesību akti ir, eh, piemēram, sabiedriskā iepirkuma direktīva, tāpat arī regula par struktūru fondiem un investīciju fondiem, sabiedriskā pasažieru pakalpojumu sabiedriskā transporta pasažieru pakalpojumi, tostarp arī. Un uh, pieejamības akts negroza ne tiesību aktus, ne to aptvērumu, bet uh, drīzāk uh, papildina tos un veicina īstenošanu, nosakot pieejamības prasības. Īsumā pastāstīšu par to, kā pieejamības akts eh, sasaucis ar diviem citiem tiesību aktiem. Un viens no tiem ir 9. Eh, panta direktīva. Abi instrumenti ir savstarpēji papildinoši, bet eh, tiem ir dažādi mērķi un arī atšķirīgs juridiskais pamats. 9. panta direktīva apkaro diskrimināciju un eh, koncentrējas uz iedzīvotājiem. Tātad 19. panta direktīva. Preddiskriminācijas direktīva. Tātad eh, diskriminācijas apkarošanas direktīva eh, koncentrējas uz iedzīvotājiem un apkaro diskrimināciju, savukārt pieejamības akta mērķis ir nodrošināt iekšējā tirgus funkcionēšanu ar harmonizācijas sapniecību tiek eh, skatītas preces un pakalpojumi. Protams, ka abi tiesību akti uh, dod savu pienesumu ANO konvencijas uh, par cilvēkiem ar invaliditāti īstenošanā. Šie akti ļoti atšķirīgi, bet tie viens otru papildina. Un uh, arī to izmantotie instrumenti ir atšķirīgi, ņemot vērā to, ka abiem šiem tiesību aktiem ir dažādi mērķi. Ir vēl kāds tiesību akts, kas būtu jāpatur prātā. Interneta pieejamības direktīva. Tas ir vēl viens instruments, eh, kas eh, šobrīd tiek izskatīts. Un interneta pieejamības eh, direktīva koncentrējas uz tīmekļa vietnēm. Un tad, kad abi akti tika izstrādāti, nebija nekādas pārklāšanās tiek nodrošināta instrumentu savstarpējā atbilstība, un līdz ar to tagad uz priekšu virzoties sarunām mums būs jānodrošina šī te koordinācija un saskaņotība, ir jānodrošina, ka tā tiek saglabāta. Tālāk pāris vārdi par samērīgumu un subsidiaritāti. Pirmkārt, eh, šī direktīva ir eh, ļoti lielā mērā koncentrēta uz eh, problēmu risināšanu, un tā vienlaiks ir arī mēķēta un elastīga. Šī direktīva ir koncentrēta uz problēmas risināšanu, jo runa ir tikai par tām precēm un pakalpojumiem, uz kuriem attiecas dažādas tiesiskas normas. Nu, un, ja ir runa par Eiropas līmeņa dimensiju. Tāpēc arī aktā ir redzams, ka vide, e, kas atver to vietu, kur pakalpojums tiek sniegts, ir e, skatīts tādā veidā, ka dalībvalstīm būs iespēja pašām izvēlēties, vai īstenot vienotas normas šajā ziņā vai nē. Akts attiecas uz jaunām precēm un jauniem pakalpojumiem nav nepieciešamības īstenot jau pastāvošu produktu un pakalpojumu pielāgošanu. Es jau jums paudu piemēru, piemēram, attiecībā uz skaļuma kontroli. Ir ticis īstenots arī atbilstības uh, novērtējums tādā atvieglotā formā, tātad pašdeklarēšana. Nu, tas viss ir darīts, lai atvieglotu dzīvi ekonomiskajiem operatoriem un lai nodrošinātu normu samērīgumu ir divas manis jau minētas uh, drošības klauzulas. Pirmkārt, uh, tātad uh, nedrīkst rasties nesamērīgs sloks un otrkārt uh, nedrīkst tikt mainīta preces vai pakalpojuma pamatdaba. Nu, piemēram, e-grāmatu gadījumā ir eh, jāiestrādā šī pieejamība elektroniskajos failos. Eh, piemēram, ieruna ir par struktūru un navigāciju, bet eh, nav jāmaina pats produkts, piemēram, pārveidojot to braila rakstā vai veidojot kā audiogrāmatu jo tādēļ tiktu mainīta e-grāmatas daba. Protams, ka ekonomiskajiem operatoriem ir jāpamato savus izvērtējumus, jāpaziņo par to attiecīgajām iestādēm, un šīm tēm kompetentajām iestādēm ir jāveic pārbaudas. Tā kā tiek veidots tāds ļoti rūpīgs līdzsvars starp uh, atbildību un uh, uzticēšanos ekonomiskajiem operatoriem, uh, kā arī pārbaudēm, kas ir jāveic attiecīgajām iestādēm. Laika pārsnis akta īstenošanai. Mēs esam paredzējuši divus gadus pēc spēkā stāšanās, tas ir periods transponēšanai, un visam būtu jāsāk tikt piemērotam sešus gadus pēc spēkā stāšanās. Komisijai būtu jāsastāda pirmais īstenošanas ziņojums piecus gadus pēc direktīvas piemērošanas datuma. Šī ziņojuma nolūks būtu nodrošināt to, ka piemērošanas laikā direktīva vēl ar vienu atbilst savam mērķim. Nobeigumā gribu jums sniegt pārskatu par ieinteresēto pušu viedokli, ko esam apkopojuši. Mēs, protams, esam bieži no jums parlamentā dzirdējuši lūgumu komisijai pieņemta pieejamības aktu iespējami ātrāk, jo pastāv nepieciešamība uzlabot vienoto tirgu un piedāvāt pieejamas preces un pakalpojumus. Tāpat arī individuāls jautājuma augsta līmeņa darba grupa ir paudusi savu viedokli, un viņi atbalsta šādu inovatīvu pieeju tirgumu un potenciālu, kas varētu ļoti konkrēti un taustām uzlabot pieejamību. Nozares atgriezieniskā saite liecina par to, ka viņu bažas ir saistītas ar uh, fragmentāciju un uh, dažādām atšķirībām likumdošanā, uh, kas varētu tikai palielināties piemērojot konvencijā noteiktās normas. Tomēr mums ir jābūt realistiskiem. Šī direktīva ir ļoti mērķēta, runa ir par ierobežotu preču un pakalpojumu skaitu. Tie ir produkti, piemēram, datoru, datortehnika, telefoni, bankomāti, biļešu automāti, reģistrācijas automāti, telefonijas pakalpojumi, transporta pakalpojumi, audiovizuālas tīmekļa vietnes un tātad audiovizuālie mētīji cita starpā. Nu, un, protams, ka vienmēr būs uh, preces un pakalpojumi ārpus uh, arī šī te noteiktā saraksta, tādas preces un pakalpojumi, kas ir uh, nepieciešama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un vēl ar vienu nav, nebūs tiem līdz galam pieejami, bet nu, tas tiek atstāts dalībvalstu ziņā. Jāsaka, ka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām eh, ir tiešām lielas gaidas eh, saistībā ar šo te pieejamības aktu, eh, ņemot vērā saistības, kas jāuzņemas, lai nodrošinātu pieejamību saskaņā ar konvenciju. Mēs uzskatām, ka šī konvencija ir viens no veidiem, kā kopā strādāt, lai īstenot konvencijā noteikto vienlaicīgi iespējami labāk izmantojot ierobežotos resursus Eiropā un e, izmantojot visas tās iespējas, ko mums piedāvā vienotais tirgus. Paldies! Robert, would you like to start? Robert, aicinties sākt. Paldies, Vikija, paldies arī um, direktors kundzei par šo um, interesanto tekstu, šo ļoti interesanto likumdošanas priekšlikumu. Es domāju, ka jūsu pozīcija ir ļoti skaidra, ļoti saskaņota, bet, eh, protams, šis jautājums ir ļoti komplicēts, un tieši tāpēc mums vajadzēs strādāt pie šī teksta tuvākajās nedēļās. Uzskatu, ka te nav runa tikai par to, ka mums vajadzētu uzlabot iekšējā tirgus funkcionēšanu, kā te bieži tiek runāts. Te ir runa par iekšējā tirgus palielināšanu. Uh, Te ir runa par to, ka mums vajadzētu nodrošināt vietu šajā sektorā, kur pastāv ierobežojumi, kur varbūt jauninājumi neparādās tik ātri, kā vajadzētu. Ko īsti mēs šeit vēlamies pateikt un ko sakāt jūs? Tātad pirmkārtām cilvēki ar invaliditāti ir patērētāji un viņiem ir tādas pašas tiesības no juridiskā viedokļa. Un, protams, viņiem arī ir jānodrošina piekļuve ražojumiem. Daži ražojumi vienkārši nav pieejami, tāpēc, ka šie ražojumi nav atraduši noietu tirgū, tāpēc, ka likumdošana ir pārāk sadrumstalota dalībvalstīs. Tieši šādā pašā veidā šie, šīs dalībvalstis, kas ražo uh, šos produktus, varētu iegūt daudz plašāku tirgu un varētu darboties daudz aktīvāk uzņēmējdarbības jomā. Jūs pieminējāt 120 miljonus eiropiešu, kas uh, potenciāli varētu uh, izmantot šo direktīvas projektu. Tātad tas attiecas uz gandrīz vienu eiropieti no četriem. Te nav runa par nelielu piemirstu cilvēku grupu. Te ir runa par ārkārtīgi lielu iekšējā tirkus daļu. Tātad, eh, es domāju, ka jums ir pilnīgi taisnība, eh, ka jūs esat izvēlējusies šo iekšējā tirgus šķautni. Te ir runa par ekonomiku, par vajadzību apmierināšanu un, protams, Varbūt eh, mēs varam pat teikt, ka tas varētu veicināt izaugsmi Eiropas Savienībā un varētu to pat eh, pavirzīt uz priekšu salīdzinām ar citām ekonomiskajām zonām pasaulē. Viki jums tikko atgādināja, ka ir vairākas komitejas, kas interesēs par šo jautājumu. Mēs par to esam priecīgi. Es domāju, ka mums izdosies atrast tādu sadarbības veidu, kas būtu pietiekami konstruktīvs kas ļautu mums sadarboties ar kolēģiem no citām komitejām. Jūs uh, teicāt, ka tagad ir pienācis īstais brīdis, un patiešām mēs gaidījām jau kādu laiku šīs ambīcijas. Es nezinu, vai bija vērts to visu gaidīt, bet jebkurā gadījumā šis rezultāts ir gatavs, mēs uzskatām, ka tas ir arī ļoti nozīmīgs. Jums ir arī pilnīga taisnība pievēršoties e, digitālajai jomai. Šis likumdošanas teksts īstenībā varētu tikt pat iekļauts e, digitālā tirgus pakotnē. Jūs e, pieminējāt šeit ļoti daudz dažādus digitālos ražojumus. No otras puses, protams, mums ir jādomā arī par patērētāju dinamiku Eiropas Savienībā. Šeit mēs atceramies par demogrāfisko novecošanos. Tātad šajā dzīves posmā ik viens patērētājs var kļūt par uh, patērētāju ar īpašām vajadzībām. Protams, ka uh, tas var rasties ne tikai vecuma dēļ, bet arī sāsinoties dažādām hroniskām saslimšanām. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šie patērētāji varētu piekļūt produktiem, kas ļaut viņiem apmierināt savas vajadzības. Jūs pieminējāt arī ANO konvenciju, kas eh, piespiež dalību valstīm rīkoties, un tas varētu radīt risku, ka Eiropas Savienība neievērotu normas vai arī ka iekšējais tirgus tiktu kaut kādā veidā izjaukts. Mums vajadzētu noteikti no tā izvairīties, mēs nedrīkstam iet pilnīgi pretējā virsienā. Es eh, gribēju jums uzdot dažus pirmos jautājumus, kas varētu uzsākt mūsu sadarbību. Dažas no šiem jautājumiem jūs jau pieminējāt, un es e, tāpēc e, gribētu tagad tos visus uzskaidīt. Jūs ļoti pareizi norādījāt, ka šis e, likumdošanas priekšlikums attiecas tikai uz dažām prioritārajām jomām, kuras jūs atlasījāt. Jūs tās pieminējāt, un kā jau es minēju, manuprāt, tās ir ļoti saistītas ar digitālo jomu. Bet es gribētu zināt, kā jūs tās atlasījāt, kuras no šīm um, jomām jūs uzskatījāt par prioritārām. Man interesē tieši process, kāpēc jūs apstājāties kaut kādā brīdī, kāpēc jūs negājāt tālāk, kāpēc jūs um, negribējāt iet tālāk un apstājāties pie šī produktu saraksta, kuru jūs noskaidījāt. Protams, ir jāinteresējas eh, par iekšējo tirgu, ir jādomā par patērētājiem ar funkcionālām vajadzībām. Mēs varētu teikt, ka te ir runa par banku nozari, par digitālo jomu, bet vienlaicīgi ir arī daudz citas jomas. Es vienkārši gribētu zināt, eh, kāpēc jūs apstājāties pie šīm prioritātēm. Otrakārt, Šis teksts ir ļoti ambiciozs attiecībā uz izmantotajām metodēm. Šeit nav runa par pašregulāciju, te nav runa par to, ka visu vajadzētu uh, atstāt savā ziņā, un tāpat arī te nav runa par tādu ļoti autoritīvu regulāciju. Šeit ir runa par kaut ko ļoti modernu, kas atbilst pašreizējiem likumdošanas ietveram. Mēs varētu, protams, turpināt arī ar produktu drošības uh, projektu, pie kura mēs strādājam kopā ar Vikiju iekšējā tirgus jomā. Uzskatu, ka šāda veida darbs ir ļoti inteliģents. Te ir runa par labāku uh, likumdošanas darbu. Mums vajadzētu pievērst uzmanību ļoti svarīgiem jautājumiem, proti tirgus uzraudzības pilnvarām. Šeit ir jānodrošina līdzsvars, tāds labs kompromiss, un Šeit ir runa par iestādēm, kurām ir ārkārtīgi nozīmīga loma. Es gribētu zināt, vai jūsuprāt šīs tirgus uzraudzības iestādes spēja pildīt savu lomu. Varbūt te ir runa par kaut ko komplicētāku un gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Attiecībās termiņiem es gribētu uh, arī uh, jūs mazliet izjautāt. Uzskatu, ka šis termiņš ir diezgan sarežģīts. Tad mums ir divi gadi direktīvas transponēšanai, pēc tam mums ir seši gadi, kad eh, dalība valstis veic šos transponēšanas pasākumus, pēc tam pēc pieciem gadiem seko komisijas ziņojums. Nu, veids aprēķins, un manuprāt, ka ziņojums par īstenošanu varētu tikt gatavots 2028. gadā, kamēr uh, Eh, direktīva tiks īstenot 2017. gadā. Domāju, ka tas ir diezgan tālu, jo īpaši ņemot vērā to, ka šie ražojumi vai nozares, kas jūsuprāt ir prioritāras, ir produkti, kas virzās uz priekšu ļoti ātri. Digitālā revolūcija, šo produktu pieejamība, viss šis novatoriskums, uh, tas iet ļoti ātri, un tāpēc es domāju, ka varbūt šeit pastāv pretruna ar termiņiem. Piemēram, tādi ražojumi kā vietāruņi, te varbūt vajadzētu padar, pa, paredzēt daudz īsāku termiņu. Mēs varbūt šeit pieļājam ļoti lielu pretrunu. Par uh, apbūvi. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo īpaši ir runa par pakāpojumiem. Uh, Ja runa par programmatūru, par materiāliem, tad tam visam ir jābūt ļoti labi pielāgotam. Ja šie materiāli ir pieejami ēkā, tad ir skaidrs, ka arī pašai ēkai ir jābūt pieejamai. Jūs izvēlējāties brīvprātīgu pieju, nevis obligātu pieju. Es eh, gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā jautājumā. Vai um, šeit nepastāv risks veidot divu ātrumu Eiropu. Tātad tiek iekļauta klauzula par brīvprātību attiecībā uz um, apbūvēto vīdu zēkām. Vēl pāris elementu. Es uh, pilnībā piekrītu tam, ka jūs pirmkārtām šiem režojumiem izvirzāt funkcionāls prasības bet eh, jūs nenosakāt, kādā veidā šīs prasības ražotājiem būs jānodrošina. Mēs varētu arī vienoties par to, ka tieši tas dos iespēju uzņēmumiem būt novatoriskiem. Viņiem būs vajadzīgais elastīgums. Viņiem tiks prasīts sniegt atbildi, bet šie līdzekļi būs jāatrod viņu inženieriem, eh, viņu izgudrotājiem, un tas, manuprāt, ir ārkārtīgi interesanti un svarīgi. Uh, Tāpat arī izņēmuma režīms un atvieglojumi MVU uzņēmumiem, kuros strādā mazāk par desmit darbiniekiem, tas viss ir ārkārtīgi interesanti un, manuprāt, arī gudri. Es gribētu zināt, kā mēs atradīsim šo labo līdzsvaru. kur tieši būtu jāliek uzsvars. Ir vajadzīga manevrēšana, bet ja mēs dodam šīs manevrēšanas iespējas, mēs riskējam ar to, ka šīs iespējas būs pārāk plašas. Es saprotu, ka uzdodot šo jautājumu, ka atbildi nebūs sniegt vienkārši. Es gribētu zināt, kā jūs vēlties piemērot šo direktīvu, vai tiks paredzēts arī pārskatīšanas eh, pants? Gribētu runāt par Vikijas Fordas eh, teikto, bet eh, es negribētu, lai jūs to uztverat vairāk nopietni. Ja ir runa par invaliditāti, par īpašām vajadzībām, tad termiņu jautājums ir ļoti svarīgs. Mēs nevaram visu izdarīt īstajā laikā. Mums vajadzētu saprast, ka mēs šeit diskutējam par elastīgumu, un jūs mums atgādinājāt, ka elastīgums arī būtu jāparedz šādām personām. Lasot jūsu projektu attiecībā uz šo režīmu sarakstu, pie kura jūs strādājāt, Jūs pieminējāt digitālos produktus, jūs runājāt arī par multisensorējām iespējām, tad, tad, eh, lai varētu izmantot ne tikai rēdzi, bet arī eh, kādu eh, citu maņu orgānu. Bet varbūt vajadzētu runāt arī par ātrumu. Ja pastāv kaut kādas funkcionālas grūtības vai ierobežojumi, tad ir ārkārtīgi sarežģīti sekot līdzi šim ātrumam, ko mums uzspiež jaunās ierīces vajadzētu paredzēt elastīgumu, lai eh, šis ātrums eh, varētu tikt pielāgots eh, cilvēkiem, kas nespēj tam tikt līdzi. Dažkārt ir patiešām grūti visam izsekot. Yes, Paldies, es Eh, savas kolēģis eh, vārdā atvainojos eh, par to, ka viņa nevarēja būt šeit, jo viņai jāpiedalās koordinātoru sanāksmē. Perhains Kūnze, kā referenta no tādas partijas grupas vēlas pateikt sekojošo. Es atbalstu šo pieejamības aktu tādēļ, ka tas ir ļoti svarīgs 80 miljoniem cilvēku īpašām vajadzībām Eiropas Savienībā. Uh, šīs likumdošanas īstenošana nodrošinās to, ka neatkarīga dzīve kļūs par realitāti. Izmantojot digitālos risinājumus, piekļuvi varētu būt eh, vieglāk nodrošināt ļoti daudzās dzīves jomās. Bez tam mēs noteikti gribētu harmonizēt piekļuvas prasības produktiem pakalpojumiem visā Eiropas Savienībā. Tas, protams, radīs papildus izmaksas uzņēmumiem, un šeit vajadzētu raudzīties, lai prasības nebūtu pārāk smagnējas, tīpaši MVU. Es gribētu mm, norādīt to, ka mēs raudzīsimies, lai šī likumdošana atbilstu attiecīgi tām normām, kas jau ir pieņemtas um, Eiropas Savienībā. Un ir ļoti svarīgi, lai likumdošanas kopums būtu saskaņots. Pēc tam attiecībā uz audiovizuālo mediju un pakalpojumu direktīvu ir ļoti svarīgi, lai būtu īpaši direktīva par audiovizuālo saturu. Es esmu pārliecināta, ka kopā mums izdosies pieņemt tādu likumdošanu, kas izmainīs daudz Eiropas Savienības pilsoņu ikdienu. Paldies! Olga Šeneleva. Paldies, priekšsēdātāji, gribētu pateikties komisijai un arī citiem pār šo detalizēto izklāstu. Es ārkārtīgi priecājos par šo sadarbību, tāpēc, ka es pilnībā piekrītu tam, kas tika teikts. Šis uh, referents ir ļoti pieredzējis, un es uh, lielākoties varu tikai un vienīgi viņam pievienoties. Negribu atkārtot visu to, ko viņš te pie, pieminēja. Gribētu galvenokārt pievērsties jautājumiem, kas uh, mani ieinteresē prezentācijas laikā. Mums ir eh, jāveic ļoti nozīmīgs darbs strādājot pie šie tiesību akta, un domāju, ka mums vajadzētu arī no tā mācīties. Proti, gribētu pieminēt interneta lapu pieejamību. Šīs jautājums ir ļoti komplicēts. Iespējams, ka tas nav tik kompleks, kā uh, tikko pieminētās problēmas. Uh, Domāju, ka mums vajadzētu pietuvināt parlamenta un padomes eh, pozīcijas. Ir jānodrošina, lai mūsu viedokļi būtu līdzīgāki. Te ir runa gan par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gan arī uz visiem cilvēkiem, uz kuriem attiecas šis tiesība akts. Tātad vajadzētu nodrošināt eh, saprātīgus termiņus. Pilnībā iestājos par to, ka šo darbu vajadzētu paveikt pietiekami ātri. Jautājums komisijai. Vai komisija uzskata, ka pirmās problēmas jau ir tiek pieminētas? Un tāpat arī gribētu runāt par 12. pāntu, par neadekvāto slogu. Kā mēs varētu nodrošināt, lai šīs pozīcijas kļūtu līdzīgākas? Mums vajadzētu izvairīties no tā, ka noteikumus var apiet. Tāpat arī mums ir jādomā par pieejamības definīciju. Šeit arī parādās problēmas. Mēs eh, riskējam ar to, ka rezultāti nebūs skaidri. Ja mēs eh, nenosakām striktus ierobežojumus, tad ir iespēja, ka eh, elastīgums būs daudz lielāks. Saskatu, problēmas eh, šajā projektā. Kā jau teicu pašā sākumā, uzskatu, ka šīs tiesība akts ir ļoti nozīmīgs, un es domāju, ka mūsu centieni nodrošinās vajadzīgos rezultātus, jo tagad priecājos par sadarbību. Paldies! ECR shadows not here. EKR uh, no, referent nav, bet uh, uh viņa vietā uh, uzstāsies Daltām kungs. Mēs atbalstām šo priekšlikumu, bet esam noraizējušies par aptvērumu un ietekmes novērtējumu, kas uh, arī kalpo par tādu pamatojumu un pierādojumu. Daudz saka, ka tas ir ticis ļoti rūpīgi sagatavots un izstrādāts, nu par to varētu vēl padiskutēt, bet es saprotu, ka arī jūs paši esat nobrīžies par to. Tātad tas ir 2013. gadā sagatavotais ietekmes novērtējums. Uh, sākumā tas tika noraidīts, jo tas aptver tikai dažas jomas un dažas dalību valstis un nerunā prieteikmi visā Eiropas Savienībā. Tāpat nav īsta nodalījums starp precēm un pakalpojumiem. Nav nu, viss skaidrs, kā tas darbosies pakalpojumu jomā, tādēļ nedomāju, ka tas ir labāk regulējuma piemērs. kā jau teicu, tas ir 13. gada ietekmes novērtējums, un digitālajā jomā tas nozīmē veselu paudzi. Uh, un tādēļ es nedomāju, ka šis ietekmes novērtējums ir derīgs, un komisijai jāsagatavo jauns vai vismaz būtiski jāaktualizē esošais. Un Inko komitejai vajadzētu vērsties pie EPRS dienest, lai tas veiktu savu ietekmes novērtējumu, jo, ja mēs gribam, lai šī likumdošana būtu laba, ir nepieciešams rūpīgs ietekmes novērtējums. Pretējā gadījumā mēs tikai uzliksim papildus slogu mūsu uzņēmumiem. Tālāk, es domāju, ka patreiz mums vajadzētu izslēgt publisko iepirkumu, transporta pakalpojums un finanšu pakalpojums, kā arī citās jomās. Es domāju, ka šīm prasībām nevajadzētu iet tālāk, nekā to nosaka patreizējā nozars likumdošana. Tātad, ietekmes novērtējums ir ļoti svarīgs. Mēs atbalstam šī priekšlikuma mērķi, bet mums ir šaubas par to, kā komisija ir nonākusi pie tā, kas mēs, mums tagad ir uz galda. Paldies. Saltes kungs. Paldies, priekšstādātāji. Paldies arī komisijas pārstāvjiem. Vēlos pateikties komisijai par šo priekšlikumu Mēs to gaidījām jau labu laiku. Daži saka, ka priekšlikums nav pietiekami ambiciozs, ka tas neatrisina jautājumu par piekļuvi precēm un pakalpojumiem, par to pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet jāsaka, ka ir liela atšķirība daža, dažādās dalībvalstīs tajā, kā šie jautājumi tiek risināti. Tāpat Eiropā ir arī atšķirīga likumdošana. Mums ir jānodrošina produktu un pakalpojumu pieejamība visiem. Es domāju, tas ir šīs direktīvas galvenais mērķis. Es piekrītu iepriekšējām runātājām. Ietekmes novērtējumam ir jābūt par pamatu jebkuram piedāvātam likumdošanas risinājumam, tīpaši, ja mēs gribam, lai tas būtu ilgtspējīgs. Mums ir jāņem vērā dažādu iet, dažāda ietekme, ko varētu radīt šis priekšlikums un tā īstenošana dzīvē. Es personiski uzskatu, ka mums ir jākoncentrējas uz to, ka komisija raudzīsies lai nasta nebūtu pārāk smaga, it īpaši MVU. Tādēļ uzskatu, ka komisijai ir jāsagatavo praktiski risinājumi, praktiski mehānismi, par ko varētu runāt. Un tad, balstoties uz tiem, attiecīgi varam runāt par turpmāko darbu. Paldies! Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? pieejamība digitālā, digitālā vidē ir ļoti svarīga un mums ir jādomā par to, lai visiem pilsoņiem būtu pieejami šie pakalpojumi un preces digitālajā vidē. Tajā pat laikā esmu noraizējusies, lasot šo priekšlikumu un klausoties, ko cilvēki par to saka, ka tas varbūt nav tas labākais risinājums, kā panākt vēlamo. Ja raugāmies uz likumdošanu digitālajā jomā un digitālajā vidē, tad mēs ļoti bieži uzsveram to, ka tehnoloģijas attīstās un inovācija notiek ļoti strauji, un risinājumiem ir jābūt spējīgiem izturēt nākotnes pārbaudījumu. Piemēram, aptvērums šeit, šajā gadījumā. Mēs runājam par biļešu automātiem, bet varbūt, ka tagad mēs biļetes vairs nepirksim automātos, bet izmantosim dažādas lietojuma programmas vai aplikācijas, un nebūs vairs biļešu automātu. Tad kādēļ gatavot tādu likumdošanu, kas nākotnē nebūs izmantojama varbūt. Es zinu, ka komisija ir pateikusi, ka ir jābūt ļoti mērķētiem, bet lasot ietekmes novērtējumu, es nesaprotu, Kā jūs izvēlējāties atbilstošās nozars, kas ir ietekmes novērtējumā, jo šajā priekšlikumā ļoti daudz citu jomu, kas nav tikušas ņemtas vērā? Ietekmes novērtējumā, piemēram, ir teikts, ka tas balstās izmantojot vecus faktus. Un pašā ietekmes novērtējumā ļoti daudz pretrunu. Tāpat arī nav pilnvērtīgi izvērtētas izmaksas MVU. Es domāju, ka ir nepieciešama uh, padziļināta izpratne par to, kas ir iekļauts šajā aptvērumā un kas tad ir šī ietekme, kas radīsies. Uh, attiecīgās likumdošanas realizēšanas rezultātā. Tālāk domāju par to, vai mēs tiešām izmantojam atbilstošos likumdošanas instrumentus. Jaunais likumdošanas ietvers, ko pieminēja arī uh, mans kolēģis Roberts uh, Rašfors, Tas ļoti labi darbojas attiecībā uz precēm, bet, diemžēl, to nevar izmantot pakalpojumiem, programmatūrai vai mājaslapām. Piemēram, CE marķējums Mēs neesam izmēģinājuši, kā tas darbotos digitālajā jomā, kas strauji attīstās. Vai mēs varam teikt, ka CE marķējums, kas attiecās uz precēm un pat par patēriņu precēm, ka mēs gribam šo CE marķējumu redzēt arī attiecībā uz digitālajiem pakalpojumiem. Es saprotu, ka šis CE marķējums neattīstās pietiekami strauji. Un tas varbūt ir pamatoti, jo tas attiecas uz taustāmajām precēm, bet uh, Es atbalstu šīs pieejamības nodrošināšanu digitālajā jomā, bet neesmu simtprocentīgi pārliecināta, lasot ietekmes novērtējumu, ka pareizi ir izvēlēti, iz, izvēlētas nozares un vai tiek izvēlēti atbilstošie instrumenti. Robert, vai jūs vēlties vēl kaut ko teikt, vai arī dosim vārdu komisijai? Nu, je, enfin, une seconde, j'ai été très long tout à l'heure, donc j'avais tad... Jā, vēl īsts komentārs. Es gribētu pateikties kolēģiem, kas jau ir iedziļinājušies šajā dokumentā. Tas parāda, ka šis jautājums mums ir strateģiski nozīmīgs. Esam uzdevuši arī jautājumus komisijai, un es domāju, ka mūsu sadarbība būs laba. Es nezinu, vai komisija jau varēs atbildēt uz šiem jautājumiem, kas tika uzdoti. no, come back in commission. Thank you. Vārds komisijai. Paldies, es mēģināšu atbildēt pēc iespējas uz visiem jautājumiem. Protams, šim aktam ir nepieciešams vairāk diskusijas nekā tās uh, kas izskanēja šeit šodien. Pirmais tika uzdots jautājums par to, kā tika izvēlētas atbilstošās jomas. Šajā gadījumā gribētu atsaukties uz ietekmes novērtējumu, kur ir ļoti skaidri pateikts, ka pieeja bijusi soli pa solim, tātad 15. lapas puse. Tur tiek runāts par to iespējamo jomu identificēšanas, ko attiecas ANO konvencija un Eiropas Savienības likumdošana, un nonācām pie preču un pakalpojumu saraksta, kas attiecīgi atbilst šim kritērijām. Tāpat raudzījāmies uz publiskajām konsultācijām, kādas preces un pakalpojumi tiek uzskatīti par svarīgākajiem. Tālāk nākamais solis bija preču un pakalpojumu sakārtošana prioritārā secībā, izmantojot kvantitatīvus un kvalitatīvus kritērijus, balstoties uz publisko konsultāciju iznākumu un izskatot esošo likumdošanu, lai identificētu atšķirīgās prasības. Tātad Tā bija preliminārā prioritarizācija tālāk. Skatījāmies, kāda ir likumdošana dažādās dalību valstīs un runājām par pieejamības prasībām un pēc tam nonācām pie galīgā preču un pakalpojumu saraksta. Un ir arī vairāk pielikumu ietekmes novērtējumam, kur ir izvērtēta šī pieeja. Un kad nonācām pie attiecīgā galīgā preču un pakāpojumu saraksta. Tālāk bija jautājums par tirgus uzraudzības iestāžu lomu, kur uzdevums ir nodrošināt pārbaudas Mēs uzskatām, ka šīs iestādes to spēja veikt, tām ir vajadzīgā infrastruktūra un tās zina metodes un, protams, tam ir nepieciešams arī pieskaņot eh, prasmes un ekspertu zināšanas un tam līdzīgi. Tālāk runājot par laika termiņiem, mēs esam paredzējuši četrus gadus transponēšanai un četrus gadus, lai sagatavotu piemērošanu. Uzskatījām, ka ir jādod pietiekams laiks nozarēm un pakalpojums sniedzējiem, lai viņi pielāgotos. Tāpat ņēmām vērā to, kāds ir produktu dzīves cikls, bet tāpat ņēmām vērā arī patērētāju intereses. Mēs uzskatām, ka vajadzētu kopā sešus gadus, tas būtu tāds samērīgs risinājums, lai varētu sākt piemērot direktīvu, un tad pirmais ziņojums būtu piecus gadus pēc piemērošanas uzsākšanas. Tālāk jautājums par vidi, kurā pakalpojumi tiek sniegti, mēs nolēmām, ka dalība valsts pašas varētu lēmt, vai vide, kurā pakalpojums tiek sniegts, arī tiek iekļauta šīs direktīvas aptvērumā. Tālāk bija jautājums par labākā līdzsvera atrašanu starp ekonomikas operātoru atbildību un tirgus uzraudzības iestāžu atbildību. Šajā kontekstā parādījās jautājums, kāpēc mēs paliekam funkcionālo prasību līmenī. Jā, IT joma attīstās ļoti strauji, un tādēļ mums uh, būtu jāpaliek tādā vispārīgā līmenī, lai mēs e, neieliktu pakalpojumu sniedzējus tā saucam prokustu gultā, lai mēs neuzspiest viņiem, teiksim, šādas prasības, kas e, nav pamatotas. Protams, ir jāizstrādā standarts, to var darīt, un ir iespējams arī noteikt kopīgu tehnisko specifikāciju izstrādāšanu, ja tas ir nepieciešams. Jūs vaicājāt par to, kāda ir situācija padomē. Padoma sāka apspriest šo aktu janvāra beigās. Mums bija vairākas diskusijas kopš tā laika. Uh, Var teikt, ka padome atbalsta šī priekšlikuma mērķi. Tur, kur tiek runāts par ietekmi uz MVU, bet es domāju, ka šajā fāzē ļoti daudz praktisku jautājumu Jo tad, kad mēs iedziļinamies pāntos un to detaļās, tad mēs redzam, ka ir nepieciešamība pēc padziļinātām diskusijām, un dalībvalsts cenšas saskaņot administratīvos procesus un vajadzības. Tālāk bija jautājums par ietekmes novērtējumu. Es tomēr gribētu teikt, ka ietekmes novērtējums ir rūpīgi izstrādāts, tika veikts nopietnas darbs. Ietekmes novērtējums aplūko situāciju tādu, kā tā varētu būt 2020. gadā. Tā kā tas ir novērtējums, kas raugās nākotnē. Un no šī novērtējuma izriet, ka pieaug sadrumstalotība, un pieaugoša sadrumstalotība nozīmē lielākas izmaksas. Mēs gribam nodrošināt labāku iekšējā tirgus funkcionēšanu, labākas iespējas nozarē konkurēt visā Eiropas Savienībā, kā arī, lai patērētājs varētu gūt labumu no labi funkcionējoša iekšējā tirgus. Ietekmes novērtējums tika iesniegts pirmo reizi un otro reizi, jo pirmajā reizē bija vairāk komentāru, mums vajadzēja to iesniegt otrais, bet komisija ir pabeigusi ietekmes novērtējumu, akts ir pieņemts, un tādēļ mēs uzskatām, ka tā ir ievērojusi normas par labāku regulējumu un Esam izmantojuši arī publiskās konsultācijas procesu, kas tagad ir beidzies, un mēs gatavojām komisijas darba dokumentu, kurā tiks aprakstīti komentāri, kas izrietē no publiskajām konsultācijām. Un visbeidzot, par CE marķējumu. CE marķējums netiek izmantots pakalpojumiem. Mēs neizmantojām šo jauno likumdošanas ietveru pakalpojumiem, bet mēs smēlāmies iedvesmu no tā. Līdz ar to uzskatu, ka pieeja ir ļoti saskaņota visā šajā aktā. Šķiet, ka būšu atbildējis uz visiem jūsu jautājumiem. Labi, paldies visiem. Tad beigsim komitejas sēdi, tiekamies atkal rīt pulkstens deviņos no rīta. Gribu tikai lūgt, atcerēties, ka rīt būs balsošana, būs ļoti sarežģīts balsojums, tādēļ lūdzu Lūdziet deputātiem ierasties saulēcīgi un būt pacietīgiem. Paldies, sēdz slēdzu!